Bardzo dziękuję za wystąpienie. Paldies komisāram atkandidātu kungam par viņu uzrunu. Uzreiz arī pārējām pie jautājumiem. Sākšu debatas ar šo, šīs komitejas locekļiem. Vispirms Magineses kundze. došu jums eh, tagad vārdu un aicināšu ievērot laika grafiku. Paldies priekšsarētē, paldies komisaram un kandidātu kungs. Liela daļa no savu ievadu jūs pavadījāt runājot par eh, kopējo lasnacības politiku, ra ražošanu, tirgu, bet es vēlos pievērsties mazumtirzniecībai un netaisnīgajām komercpraksēm, eh, ar kuriem saskarās patērētāji. Citēšu no īrijas lauksanieku žurnālu, kur tiek minēts, ka negodīgs e, iepirkuma process e, rada zaudējums. Tas nav ne tikai īru e, jautājums, tas ir visā Eiropas Savienībā, ražotāji baidās no lielveikalu ķēžu negodīgajiem noteikumiem. Vai jūs uzskatāt, ka brīvprātīgais kodeks ir pietiekams un ko jūs darīsiet, lai risinātu šo jautājumu, jo šeit ir runa par pārtiks ķēdes ilgspēju? Uh, un palīdzēt eh, pārvarēt eh, bailes, jo lauksaimnieku ienākumi ir atkarīgi no tā. Paldies! Nav nekādu šaubu, ka it īpaši pēdējā desmitgadē šis varas sadalījums eh, nav pārdalīts par labu lauksaimniekiem pēdējos gados jau daudz kas tiek darīts, lai risinātu līguma attiecībās negodīgi praksu izskaušanas ja, ja, pasākums. Dažās dalību valstīs jau tiek darīts vairāk, bet pietrūkst tāda efektīva īstenošanas mehānismu. Nav iespēja nodrošināt veikt konfidenciālas sūdzības, tāpēc lauksainieki asociācijas dažās valstīs arī nepievienojušie brīvprātīgie schēmai. Es atzinīgi vērtēju neseno komisijas paziņojumu par šo tematu, bet tāpat laikā es redzu, ka daudz dalību valsts un arī īrija veido jaunas tiesiskās iespējas risināt šo jautājumu. Komisijai ir jābūt gatavai nāk klajā ar tiesību aktu priekšlikumiem, ja brīvprātīgie risinājumi neatrisina problēmu, un izskatās, ka tā arī ir šobrīd. Esmu gatavs izskatīt eh, iespēju sagatavot jaunas tiesību aktas, lai paskatītos eh, sadarbībā ar šo komiteju, lai panāktu, ka ražotājam ir taisnīga cena, nevis krītoša cena, kā tas ir šobrīd. Paldies! Tomas de Castro tālāk. Signor komisārio designato, quando la proposta di riforma... Priekšsēdētāji, paldies. Komisāra kandidāts, kāds tika eh, piedāvātā KLP reforma atsevišķi deputāti to nodēvēja par patiesu murgu. Tik daudz darīts, lai mazinātu negatīvās ietekmes. KLP ir paredzēta lai veidotu un celtu konkurētspēju, lai mūsu produktu varētu konkurēt, lai radītu darba vietas. Ko jūs domājat par šīm prioritātēm? Vai jūs esat iecerējis izmantot vidusposmu pārsmat, pārskatu, lai izdarītu izmaiņas šajā KLP? Tālāk ir arī atsevišķas personas, kuras mēģina tā vietā, lai sniegtu patiesas atbildes uz jautājumiem, izmantot tiesiskums virs, vai jūs esat iecerējis eh, dot iespēju ikvienam izteikties pilnībā parlamentā? Atbilde. Pirmkārt, esmu iecerējis pilnībā sadarot, sadarboties ar parlamentu un eh, šo komiteju parlamentā. Jūs sapratīsiet, ka var, ir iespējams eh, izņēmums situācijas, bet tas ir izņēmums. Un es dodu savu apņemšanos šodien cieši sadarboties ar šo komiteju, rīkoties atbildīgi, politiski, cilvēciski un jebkurā citā veidā tikties formāli, neformāli ar parlamentu deputātiem, ar šīs komitejas deputātiem. Un politiķiem sadarbība attiecībā uz KLP reformu. Es um, strādāšu, lai šī politika būtu zaļāka nekā iepriekš pirmo reizi ir paredzēti tiešie maksājumi, lai aizsargātu vidi. Esmu dzirdējis kritiku, ka, ka daudzi lauksaimnieki nesaņems šos maksājumus tiem, kam ir uh, Eh, ir mazākas zemes platības nekā 50 hektāri, tomēr lielā 80% no lauksaimniecības zemes tiks šajos maksājumos iekļauti. Un arī mēs sakosim tam, kā tiks īstenoti zaļināšanas pasākumi. Mēs palīdzēsim dalībvalstīm pasākumu ieviešanā. Tad, kad mums būs pietiekami daudz uzkrāti dati par eh, KLP norisi, mēs īstenosim vidusposmu pārskatu un uzklausīsim parlamentu dalībvalsts attiecībā uz šīs politikas ieviešanu. Es zinu, ka parlaments ir ļoti iesaistījies šajos procesos ar daudzajiem grozījumiem, kas tika iesniegti, ka pēc sākotnējā priekšlikuma, bet mums ir jāredz arī viss, kā tas darbosies praksē. Par to mēs varēsim runāt pēc gada. Paldies! Nākošais runātājs Nikolsons. Priekšsarētāji, komisaram atkandāt kungs, kad es 89. gadā kļuvu par šīs komitejas locekli, kop KLP veidoja 55% no budžeta, tagad tas ir mazāk kā 40% budžeta. Tagad mēs importējam lielāko daļu no pārtikas. Visi runā par pārtiks nekaitīgumu, tā skaitā komisija KLP ietvaros, bet nekas nav darīts, lai to nodrošinātu. Šobrīd ir pārāk daudz birokrātijas un nekādas vienkāršošanas. Vai jūs nodrošināsiet, ka lauksaniecība atkal ir komisijas kolēģijā pirmā prioritāte? Uh, aizstāvot tādu budžetu pret tālāku samazināšanu un nodrošinot, ka lauksaimniecības budžets arī atspoguļo realitāti. Vai jūs nodrošināsiet, ka nākamajā gadā, beidzoties kvotām, jūs nodrošināsiet, ka ir pietiekamas intervences, kas aizsargās eh, lauksaimniekus eh, pret svārstībām tirgu? Atbilde. Es dzirdu un saprotu jūs sacīto, aizsargāšu budžetu cik vien varu, bet, protams, ka Eiropas budžets ir arī Eiropas parlamenta atbildības joma. Es domāju, arī jūs darīsiet visu, ko iespējams saistībā ar potenciālām e, izmaiņām lauksainicības budžetā. Uh, Tāpēc es uzskatu, ka ir nepieciešams rūpīgi strādāt, sadarbošos cieši ar budžeta komisāru, lai panāktu taisnīgu budžetu lauksainiecībai. Piekrītu jūsu bažām par dažu reformu birokrātisko dabu. Esmu apņēmies mazināt administratīvo slogu, mazināt birokrātiju tuvāko piecu gadu laikā. Un esmu gatavs rūpīgi izskatīt eh, dažādas lauksainiecības eh, politikas pasākums, skatoties, kur to var uh, vienkāršot. Un sadarbošu ar savu kolēģi Timermans kungu komisijā. Krievijas-Ukrainas krīze skaidri parāda, ka ir nepieciešams uh, tirgus kopējā organizācijā labāk sadarboties, bažas par uh, pienu produktiem, uh, ir pamatotas, bet mēs tālu esam pavirzījušies kopš situācijas, piemēram, 82. gadā. Politika ir orientēta uz tirgu, tas tā darbojas. Es mēģināšu mazināt ražošanas ierobežojumus gan uh, attiecībā uz kvotām, gan uh, piena saimniecības nozarē, gan uh, cukuru nozarē. Un situācija parāda, ka mums ir nepieciešams eh, diversificēt eh, savu darbību, nekoncentrējoties ģeopolitiski tikai uz vieniem tirgiem, bet meklēt jaunus noiet tirgus, un eh, tas arī tiks darīts. Paldies! Paldies, tālāk Rodas kungs. Labrīt, eh, Hogan kungs. Eh, man jāsaka, ka man eh, patika jūsu uzruna. Bet, kā jūs jau pats norādījāt, tas viss nav tik vienkārši. Viens no lielākajiem izaicinājumiem, ar kuriem ikdienā saskarās mūsu lauksaimnieki, ir ir vesela virkne regulu un direktīvu nevienmērīgi īstenošana dažādās dalību valstīs. Tādējādi tiek radīta negodīga konkurence lauksainiecības sektoram Eiropā. Un ir pamatoti uzsvērt, ka ja mums nebūs spēcīga konkurence, kas darbojas vienādos noteikumos, tad mēs saskarsimies ar lielām uh, Eh, grūtībām, tad, kad slēgsim brīvās tirdzniecības eh, nolīgumus ar citām valstīm. Tad mans jautājums ir šāds, kā jūs, kā komisārs, nodrošināsiet vienlīdzīgu un taisnīgu konkurenci lauksaimniecībā, jo mēs labi zinām, ka skrīninga metodes un laika grafika sastādīšana nebūs pietiekams. Paldies atbildē. 2006. gadā Eiropa kļuva par neto importētāju pārtiks jomā. 2013. gadā mēs atkal kļuvām par neto eksportētāju. Tas nozīmē, ka esam kļuvuši konkurētspējīgāk eh, kopē, tirgus kopējā organizācijā. Un šādu tirgus pieejas arī visnotaļ atbalstu. Tieši tādēļ es centīšos aktīvi piedalīties arī tirzniecības sarunās, meklēt jaunas tirgus citās valstīs Bet kāpēc mūsu konkurētspēja ir uzlabojusies? Ir tādēļ, ka ražotājiem ir atļauts ar reformu palīdzību uh, un KLP reformām uzlabot savu konkurētspēju. Tik meklēt efektīvāk darbības veidi un efektīvāk izmantot arī konkurences apstākļi. Stiprināts ražotāju organizācijas Eiropas Savienībā Un š, attiecībā uz eh, tālāk pārsādes sektoru konkurētspējas uzlabošanu ir veikti daudz pasākumu. Īpaši šeit jāpiemina piemproduktu nozare un eh, dārzeņi. Protams, ka ir jāmazina administratīvais sloks, tirgu orientēta eh, darbība, un to es arī centīšos darīt turpmākajos piecos gados. Paldies! Tālāk Sandra Rodrīgas kundze. Obrigada, prezidente. Paldies, priekšsēdētāji. Uzstāšos portugāļu valodā. Eiropas lauksaimniecības politika katru dienu grauju tūkstošiem saimniecību. Vai jūs esat iecerējis jaunu KLP, kas varētu nodrošināt ienākumu lauksaimniekiem, Vai jūs esat domājis par KLP dzīvnieku labturības ziņā, vai jūs esat domājis, kā mazināt zemes piesavināšanos, kā labāk sadalīt tieši maksājumus, un vai jūs esat domājis par piedāvājumu pārvaldību, lai novērstu Eh, tādas krīzes, kādas mēs redzam piensaimniecībā ar kvotu beigšanos? Vai jūs esat iecerējis tirgus stabilizācijas eh, problēmas risināt? Un jūs nepieminējāt vienošanos eh, starp Eiropas Savienību un Kanādu. Kādas būs piekāpšanās lauksaimniecības ziņā? Un kas tiks darīts, lai stāvētu lauksaimniekus šajā ziņā? Domāju, ka īstenotās reformas Es saprotu jūsu rūpes. Mums ir šobrīd eh, pamat ienākuma līmenis, pamat ienākuma līmenis lauksaimniekiem. Jūs eh, būsiet dzirdējuši par maksājumu 5000 eiro, kas ir pieejams eh, E, mazajiem lauksaimniekiem, kas ir Eiropā kopā 69% no visiem lauksaimniekiem, un šis ir paties, e, patiešām e, nopietnas izaicinājums. Mums ir jādomā par lauksaimnieku interesēm un par iespējām, kas viņiem piemīta. Administratīvā nasta mazajiem lauksaimniekiem ir jārisina tāpat eh, zaļināšanas, ekoloģiskie eh, pasākums ir paredzēti un šajā ziņā ir paredzēta daudz eh, lielāka elastība. Ir paredzēts atbalsts marginālajiem apgabaliem un ir daudz darīts, lai maks, padarītu lielāku atbalstu lauksaimniekiem. Par piena nozaru runājot, visi zina, kāda ir spēles noteikumi, būs 1% eh, palielinājums, ir paredzēta tā saucamie soft landing, ir mīkstās piezemēšanās pasākumi, ir izstrādāti v... Eh, ir domāts par iespējām, ko darīt šajā ziņā, un arī jāapzinās tas, ka 20 aptuveni dalību valstu nes, nesasniedz savu piena kvotu iepriekšējā periodā. Paldies, nākošais runātājs, deputāts Hauslings. Hogan kungs, jūs kā īru ministrs bijāt atbildīgs par to, ka attiecīgi netika īstenota uh, īrijā viena no direktīvām, kas apdraud ūdens saimniecību, vai jūs varētu precīzi paskaidrot, kā jūs pie tā nonācāt? Šie nitrātu uh, direktīvu netiek īstenot. Jūs daudz runājat par vienkāršošanu, bet maz runājat par vidi, par ilgspējīgu saimniekošanu. Vai tas būs prioritāri jūsu darbībā? jo lauksaimniecībā tomēr ir arī eh, negatīva ietekme eh, dažkārt uz vidi, un tā ir jāierobežo. Arī par eh, ekoloģisko lauksaimniecību, bioloģisko lauksaimniecību jūs ne, neko nepieminējāt, vai jūs rīkosieties arī šajā jomā? Atbilde. Paldies. Nitrātu direktīva ieviesa eh, veselu virkni papildu pasākumu, kas ir videi draudzīgāki saistībā ar ūdens avotiem īrijā. Mums ir ievērojami daudz eh, nacionāla līmeņa normu bez nitrāta direktīvas. Kā jūs saprotat, es eh, bieži vien dzirdu pārmetums pretējā virzienā, bet nu kaut kā ir arī jāatrod līdzsvars, jums ir taisnība. Uh, Divas dalību valstis ir pieteikušās situācijas maiņai, viena Nīderlanda, otra ir Īrija. Abām valstīm atkāps tik piešķirts. Pamata atbildība par di direktīvu ievērošanu ir vides departamentā īrijā. Jāatrod ir līdzsvars ar labiem ūdens avotiem un jānodrošina šī šķērs atbilstība. Un, protams, jāievēro arī noteiktās normas nitrātiem. Savā ievadu uzrunā es izteicu atbalstu solidaritātei par šīm nozarēm, īpaši vidas aizsardzībai, ūdenī. Es arī trīs gadus īrijā biju atbildīgs par šo tēmu, lai cilvēki saprastu, cik svarīgs ir ūdens, cik svarīgi ir ievērot principu piesāņotais maksā. Uh, Mums ir jāaizsargā ne tikai ūdens avot, bet arī ūdens kvalitāte, vēl vairāk nekā jebkad agrāk. Treškārt, es zinu, ka jūs pats bijāt eh, referents attiecībā uz eh, bioloģisko saimniecību. Es domāju, ka mums šis priekšlikums, kurš jau ir izstrādāts, eh, ir jāvirza tālāk, ja tam ir jānonāk parlamentā. Tas ir ļoti svarīgs. Tas ir ļoti svarīgi, kā mums šis priekšlikums tiks, tiktu pēc iespējas ātrāk īstenos dalībvalstīs. Dziękuję. Pan poseł Agniu, panie pośle, bardzo proszę. Agniu kungs tālāk. Good morning, Mr. Hogan. The bank... Labrīt, Hogan kungs. Sliktākā ziņas jums ir tās, ka es divreiz jums uzdošu jautājumu šodien. Vai jūs e, uzaicināt, vai jūs piekrist uzaicinājumam e, ierasties e, Lielbritānijas austrumu reģionos, un mēs jums varētu parādīt, eh, kā cilvēki tur dzīvo un strādā. Parādīsim eh, situāciju attiecībā uz rapšu audzētājiem un citiem. Parādīsim, kā tieši biškopi dzīvo un strādā, kur ir viņa problēmas. Varbūt mans kolēģis Žēvis Saizmens varēs parādīt, ko uh, kādu smagu, kādu smagu seks ir atstājuši Krievijas embargo. Mēs parādīsim arī, cik sarežģīti ir ievērot visas piemērotas NVZ normas. Vai jūs piekritīsiet šīm aicinājumam ierasties? Well, don't, expe don't, expect me, don't expect me to find nu, negrasos gan doties pie jums un vēl arī kultivēt jūsu aram zemes. Jūs pieminējāt ļoti daudz tēmas, ar ko man vajadzētu jūsu saimniecībā ie, iesaistīties. Jāsaka, par bitēm varbūt tik daudz nezinu un konkrētām problēmām. Varbūt jūs varētu tikt vairāk galā, ja jūs vairāk pavadīt laiku pats savā saimniecībā, bet, nu, pilnīgi noteikti apmeklēšu visas dalību valstis. Es skaidrs, to varu jums apsolīt. Tas, tas ietver arī Lielbritāniju un cerams, ka tiksiet pāri ar visām šīm referendumu grūtībām, ar ko sastapāmies un piecu gadu laikā varēs kaut ko panākt. Bet jūs minējat arī vairākus jautājumus, kas patiešām ir saistīti ar konkrētām lauksaimnieku problēmām, ar ko sastopamies sastopas katras, katras saimniecība. Jūs tieši tāpat kā citi šīs komitejas deputāti esat bijuši iesaistīti dažādu priekšlikumu izstrādāšanā arī attiecībā uz KLP reformu turpmākajos piecos gados. Un tieši īstenošanā jau parādās tās detaļas, kas ir visproblemātiskās. Nu, tad kopīgiem spēkiem pie tām strādāsim. Var jums apsolīt, ka centīšos harmonizēt un vienkāršot šo procesu. Bet jā, kas zina? Varbūt tomēr dažas no samniecībām Lielbritānijās varētu arī apmeklēt, un, kas zina, varbūt viena no tām sagadīsies um, būt tieši jūsējā. Liels paldies, liels paldies. Jā, jā, mums vajadzēja šis mirklīt, šo mirklīt mm, jautrības pēc 45 minūtēm. Dots skundze. Paldies priekšādātāju, godātais komisāram at kandidāts. Ehm, sveicam jūs šeit piena sektors ir svarīgs, un es atzinīgi vērtēju piedzīmes par šo sektoru, bet jāsaka, šajā sektorā joprojām piedzīvojam svaru, svā, e, cenu svārstīgumu, tāpēc, ka pasaulē ražošanas cenas svārstās, pieprasījums nav tik liels, kā cerējām, nu, un, protams, arī Krievijas aizliegums piena produktiem ir svarīgs vakar. Globālā tirniecības izsolē atkal bija izgāšanās. Kādus konkrētus mērus jūs pieņemsiet, lai aizsargātu piena ražošanas rūpniecību pret tālākām cenu svārstībām, un kādos apstākļos jūs uzskatītu par iespējamu ieviest eksper, eksporta refinansējumu? eksporta kompensācijas. Un eh, vēl viens jautājums, ko vēlos uzdot, varbūt ir saistīts ar tādu kā uh, eh, KLP īstenošanas niansi vienkāršošanas ziņā un te runāju par ekoloģiju un Um, ekoloģiskā fokusa um, teritorijām, vai jūs varētu mums apsolīt vidustermiņu pārskatīšanu? šīm KLP reformēm, jo domāju, ka atsevišķām saimniecībām tas uzliek pārlieku li lielu slogu un neļauj uzlabot produktivitāti. Paldies! Jā, pilnīgi noteikti cenas ir bijušas ļoti svārstīgas lauksaimniecības produktu tirgu, un zinu, vakar bija 7,3% samazinājums piena cenās šai biržā. Nu, protams, ir tāds spiediens šīm cenām eh, samazināties. Tas nāk kā rezultāts virknēju faktoru. Lūk, šis Krievijas aizliegums ar vien pieaugušā piena ražošana Eiropā, tāpēc, ka ir bijis ļoti labs tirgus un augstas cenas. Savukārt, AS ir samazinājies pieprasījums Ķīnām pēc šiem produktiem, ņemot vērā problēmas, ar ko sastopamies. Bet gribu norādīt, ka Viss šī tirgu instrumentu kopums, kas pastāv kopējā tirgus organizācijas ietvaros, tiks, būs pieejams, un tur ietvertas arī iespējas nodrošināt eksporta kompensācijas. Bet tam, protams, ir jābūt sasaistītam ar tirgu, jo tas samazinātu tirgus efektivitāti, tāpēc es, nu, negribīgā veidā eh, šāda veida drošības klauzulu izmantot. Bet, protams, ka tas ir iespējams, ja būs vajadzīgs sasargāt eh, lauksemnieku ieņemumus. Būs arī šīs KLP politikas vidustermiņa pārskats Jā, tikko mēs saņemsim pietiekam daudz datus un būs pagājis pietiekam daudz laiks, eh, lai varētu konstatēt kaut kādas eh, lietas attiecībā šiem procesiem, ko jūs minējāt. Lielas paldies, priekšādātājs turpina. Tālāk otrs jautājumu rauns un pirmais būs Dorfman kungs. Jā, jā. E. Komisāram kandidātu kungs. Es vēlos palikt piena nozarē ar savu jautājumu. It īpaši kalnu reģionos. Pirms aptuveni diviem gadiem komisija veica pētījumu par prognozēto kvotu izbeigšanu un konstatēja, ka notiek piena ražošanas koncentrēšanās, un tas var radīt e, bāžas, ka piena ražošana pazūd no tādiem attālinātiem reģioniem un kalnu reģioniem. Mēs e, domājām par pasākumiem, kā varētu palīdzēt risināt šo situāciju. De facto gan nekas nenotika. Kvotas beigsies pēc dažiem mēnešiem, un e, šīs bažas attiecībā uz e, kalnu reģioniem un attālinātiem reģioniem paliek. Vai jums ir padomā kādi pasākumi šajā jomā, vai kāds ir jūsu uzskats, kā būtu jārīkojas? On the outcome of your negotiations sarunas par KLP reformu noveda pie zināmas elastības dalību valstīm. Viņu ziņā ir piedāvāt atbalstu. 27 no 28 dalību valstīm piedāvās zināmus um, brīvprātīgas sasaistes atbalsta pasākumus, maksājumus un tā tālāk tieši šādiem reģioniem, kur ir kaut kādi mm, dabas ierobežojumi. Un, protams, ka ir jāatbalsta iedzīvotāji visatālākajos teritorijās jo tur ir vajadzīgs nodrošināt eh, darba vietas laukos, ir īpaši lūkšais nomaļās teritorijās, attālajās teritorijās, un tieši piena ražošana, jāsaka, ir ļoti liela un svarīga daļa no kopējās sociālās kohēzijas un dzīves šajos reģionos. Un tāpēc mēs pilnīgi noteikti pētīsim, skatīsimies uz to, kā dalība valsts īsteno šīs uh, eh, reformu pasākumus, kādus politikas principus viņi izmanto. Nu, redzēsim, kas notiek ar šo reformu, kā tā tiek īstenot, pirms mēs izdarām secinājumu par to, kā šī reforma ietekmē daudzas un dažādas teritorijas, to starp šīs attālās teritorijas. Šobrīd jau ir papildus komanda, kas strādā tieši ar laukatīstības programmu šādos kalnu reģionos un attālos reģionos. Paldies tālāk, Andriju kungs. <coughs> Komisāra kandidāta kungs. Esmu jums aizmugurs. Cenu nestabilitāte rādā lielas eh, ienākuma problēmas lauksaimniekiem. Pašreizējā politika lauksaimniecības tirgu nav piemērota, lai aizstāvētu konkurētspēju, konkurētspējīgu, noturīgu lauksaimniecību, kas rada darba vietas Eiropas Savienībām ir jādomā par tirgus regulēšanas un krīzes eh, pārvarēšanas pasākumiem par pienu, es pat nerunāšu, jo tas jau tik pieminēts. Ir īpaši jārunā par neaizsargātām teritorijām. Otrkārt, jūs esat apņēmies respektēt Eiropas noteikumus pār geogrāfiskajām norādēm transatlantiskajā projektā. Šajā sakarā aicinu jūs aktīvi aizstāvēt geogrāfiskās norādes vīna, E, e, nozarē, kā arī sadarboties ar ikanu un mainīt viņu ieceri attiecībā uz nosauku, domēnu nosaukumiem internetā. Atbilde. Ļoti labi, ka jūs zināt labāk par mani detaļas šajā konkrētajā jomā par geogrāfiskajiem nosaukumiem, izcelsmes nosaukumiem. Tie ir ļoti aizsargāti e, pret krāpšanos. Bet Kā jau jūs um, norādījāt, komisija ir iecerējusi daudzas aktivitātes, ko esmu nodomājis stiprināt konkrēti komisijā, sankodēgā, ir izveidoti kontaktpunkti, lai varētu nodrošināt informācijas apmaiņu Eh, gadījumos, ja notiek pārrobežu pārkāpumi. Tāpat arī transatlantisko eh, attiecību sakarā. Mēs ļoti labi apzināmies eh, problēmas, ir notikušas bez tam arī sarunas ar Japānu, ar Merkosūru un, un vienmēr mēs pieliksim pūliņus un, un ieguldīsim laiku, lai risinātu geogrāfisko nosaukumu aizstāvēšanu. Mēs apzināmies, kāda situācija vīna jomā ir Eiropā, kur 60% vīna tiek ražots eh, Francijā, tāpat arī Spānijā un Itālijā. Un šīs būs ļoti nozīmīgs punkts mūsu sarunās ar aizjūras partneriem. Paldies, turpina priekšsēdētājs. Nākošais runātājs deputāts Vojcehovskis. Paldies, priekšsēdētāji! Jūs desmit sekundes no savas runas veltījāt Krievijas importa aizliegumam. Mēs šobrīd saskaramies ar nopietnu krīzi pēc šī aizlieguma sekām, it īpaši valstīs, kas ir Krievijas kaimiņu valsts, tā konkrēti Somija, Baltijas valsts, Polija. Un mans jautājums ir, vai jūs izmantosiet krīzes rezervi, kas ir izveidot saskaņā ar 25. Eh, pantu pēc eh, saskaņā ar regulu 13.06, kas ir ārkārtīgi nozīmīgi, to apstiprināja visi debats dalībnieki plenārsesijā Strasbūrā. Un kāda būtu jūsu nostāja par šo jautājumu? Jo, piemēram, poļu lauksaimnieki nav saņēmuši neko līdz šim. Atbilde. Pirmkārt, līdzinējie krīzes pasākumi attiec uz izdevumiem 15. gada budžetā, ne 14. gada. Un mēs uz 15. oktobri komisiju varēs izvērtēt lauksaimniecības izdevumus 15. gadam un ņems vērā pēdējo notikumu attīstību un krīzes pasākums, kas ir īstenot līdz šim. Arī padomē Milānā bija ja diskusija par šo jautājumu un komisārs Čaulos norādīja simtu, ka tiks eh, piešķirt 160 miljonu eiro papildu palīdzību. Krīzi skār visus lauksaimniekus. Bet jāapzinās, ka ja mēs eh, risinot krīzes sekas eh, paņemam naudu no eh, tiešajiem maksājumiem. lauksaimniecības budžets nevar finansēt visas krīzes sekas. Es runāšu ar kolēģiem par to, ko var darīt vēl, lai veiktu kādus pasākums, taiskaitā ārlietu politikas ziņā un par atbalstiem, kas varētu būt finansēti no īpašiem fondiem. Bardzo, bardzo dziękuję. Paldies. Nākošais runātājs deputāts Rauda. Eh, Hogan kungs, vai man vajadzētu atkal uzdot e, jautājumu, uz kur jūs neatbildējāt pirmīt, vai es varu pāriet pie vēl viena svarīga temata. Es izmantošu otro iespēju, bet jūs saskarsieties ar manu pirmo jautājumu katru reizi, kad mēs tiksimies turpmāko piecu gadu laikā, un šis mans otrais jautājums attiecas uz jaunu tirgu atvēršanu Dānijā mums lauksaimniecības ministrijā un citās struktūrās ir tradīcija izmantot ierēģus ne tikai kā pareizes ieviešanas kontrolētājs, bet arī kā uh, vēstnieks lauksaimniecības ziņā, kas palīdz atvērt jaunus tirgus. Tas ir vajadzīgs Eiropai pašreizajā situācijā. Tāpēc, vai jūs esat gatavs uzņemties vadību, veidot jaunu kultūru komisijā, kur eksperti un darbinieki aktīvi darbojas jaunu tirgu atvēršanā? Atbilde. Atbilde ir jā. Jā. Es personiski uzņemšos aktīvu lomu un sagaidu, ka visi pieejamie dienesti uzņemas šādu aktīvo lomu. Mums ir jādomā par tirgus diversificēšanu, mēs nevaram atrast, mēs apzināmies ģeopolitiskās problēmas, kādas ir dienvidos austrumos, un mums ir vajadzīga sadarbība ar ikvienu šajā sakarā. Ir nepieciešams labāk koordinēt darbības lai veicinātu mūsu labāku piekļuvi tirgiem. Tas nenozīmē, ka mēs vienmēr gūsim panākumus, bet vismaz mēs mēģināsim panākt to, lai, ka mē, un nodrošināt, ka mēs nepa, nepaļaujamies uz atsevišķiem sarežģītiem reģioniem šobrīd. Kā jau es sacīju iepriekš, mums ir šis drošības pilvens. Un mūsu rīku komplekts mūsu tirgus aizsardzībai, bet arī 30 miljonu eiro būs eh, eh, papildu fonds, kas būs pieejams eh, turpmāko gadu laikā, arī kā vēl viens no papildus pasākumiem. Paldies! Nākošais runātājs skatīs. Komisāra amata kandidāta kungs, tad, kad jūs bijāt ministrs, kas atbild par mājokļu jomu, e, tur bija vairāki gadījumi, kas ieguva plašu popularitāti. Vai jūs varat painformēt, cik daudz žurnālisti un cik daudz oponenti saņēma e, juridiskas vēstules no jums? Kā, kā, te, kā ir ar e, jūsu lēmumu eh, slēgt izmeklēšanu plānošanas pārkāpumos. Kā ir ar to, ka jūs apgalvojāt, eh, ka jūs neko nezināt īrijā par 50 miljoniem, kas samaksāta konsultācija eh, kompānijai, kas veica pētījums ūdens saimniecības jomā? kāds ir eh, jūsu viedoklis par milzīgo juridisko eh, pasākumu skaitu, ko esat ierosinājis, vai jūs turpināsiet tādā garā strādāt arī kā komisārs? Atbilde. Jā, es saprotu, ka jūs esat eh, jauns šeit Eiropas parlamentā deputāts. Es jau 27 gadus strādāju parlamentā, es zinu, kādas ir privilēģijas un kādas nav. Un tad, kad politiķis tiek apmelots, viņam ir tiesības aizstāvēties. Es teikšu to pat, ko sacīju agrāk. Pilnībā sadarbošos ar komiteju caurskatāmā veidā. Un tā skaitā par 50 miljoniem eiro, kas tika iztērēti atbilstoši noteikumiem. Es neesmu izbeidzis eh, nekādas izmeklēšanas tā izmeklēšana organizēja cita ministrija, tā kā jums tur ir faktu kļūda. 50 miljoni bija plānotais sākotnējais izdevuma apjoms programmatūrai, instalācijām, ūdensemniecībā, lai mēs uzlabotu īrijā ūdens kvalitāti, pieejamā dzeramā ūdens daudzumu nākotnē. Izveidojot jaunu sistēmu, ir jārēķinās ar lieliem izdevumiem. Šie izdevumi ir neatkarīgi izvērtēti. 180 miljoni e, bija kopēja izdevuma, 172,8 miljoni tika uzskatīti par atbilstošiem auditā iztērta līdzekļiem. Tas ir pietiekami labs rādītājs. Es saprotu, ka jūs iebilstat pret manu nomināciju. E, saņēmu vēstuli no Šinfen pārstāvu. Apsveicu ar jūsu nomināciju e, kā lauksainiecības komisāru. Tas ir liels uh, Eh, gods gan personīgi, gan nacionāla līmenī. Esmu gatavs sadarboties ar jums, lai apspriestu kopīgas sadarbības iespējas. Esmu eh, viss, ko es varu pateikt, ir izskatās, ka šim fēnu partijā, kur jūs pārstāvat, eh, disciplīnas problēmas. Priekšsarētāji, es prasu, lai viņš atbild uz jautājumu. Bardzo dziękuję. Proszę o zabranie głosu. Liels paldies. Nākamais. Ropes kungs. Paldies priekšsarētāji. Komisāra amata kandidāta kungs. Jūs plānojat pārskatīt eh, KLP politiku vidējā termiņā. Vai jums nešķiet, ka tas būtu tomēr uh, ļoti svarīgi samazināt atšķirības maksājumos lauksaimniekiem dažādās dalību valstīs. Junkerkungs par to jau ir runājis. Maksājumi Baltijas valstu lauksaimniekiem vai Rumānijā, piemēram, ir daudz zemāki nekā vidēja maksājumi, bet izmaksas Baltijas valstīs gan ir tādas pašas kā citur. Energoresursu cenas ir pat augstāks nekā citās valstīs. Uh, tehnika jāiepērk augstākām cenām nekā citiem. Tāpēc lauksaimniekiem ir jātaupa uz darba spēka rēķina, tāpēc mūsu reģions atpaliek. Algu līmenis ir zemākais. Un tādējādi izveidojas noslēgts aplis. Savā uh, ievadu uzrunā jūs neko uh, cūku mēri nepieminējāt, kur ir problēma eh, daudzās valstīs. Jā, es saprotu, ka KLP reforma ir e, ļoti svarīga konverģencei. Mēs e, darām visu, ko iespējams, lai taisnīgi sadalītu finansējumu starp lauksaimniekiem, starp valstīm. Un e, pakāpeniski vēsturisko maksājumu principu svarīgums mazinās. Tad, kad netika sasniegts sākotnējais komisijas priekšlikuma mērķis, sarunās ar padomu parlamentu tik panākts ievērojams progress, lai mazinātu šīs atšķirības. Elastīgums, kas ir dots dalību valstīm, ļauj palīdzēt mazajiem lauksaimniekiem, cilvēkiem, kas ir perifērajos reģionos, lai mazinātu šos maksājumu atšķirības. Es ceru, ka mēs turpināsim pārskatīšanas procesā nodrošināt dzīvotspējīgu lauksainiecības nozari palielināt minimālos ienākumus, lai nodrošinātu, ka lauksaimnieki turpina attīstību, apzinotos faktu, ka 69% no lauksaimniecībām ir 5 hektāru vai mazāks. Un mums ir nepieciešams paskatīties, kuri konkrēti politikas instrumenti ir izvēlēti katrā dalību valstī un skatīties, kāda ir viņa pieredze, apmainīties ar eh, labāko praksi. Un to mēs varētu darīt, tad, kā es minēju, vidēja termiņu pārskatā KLP reformā. Paldies. Bonāno kungs tālāk. Komisāra Džiņāto. Labrīt. Es atvainojos, saka priekšsarētājs Moji kundzei nākamā. Es vēlreiz atvainojos. La politika agricola. Paldies priekšsarētājai. Kā lauksaimniecības politika, kas nebija ar eh, sagaidāmo ietekmi korupcija, organizētā noziedzība pārvaldīja tiešos maksājumus vairākās valstīs, konkrēti Itālijā, taiskaitā kredijā Grikolu, kas kopā ar ekspertiem un reģionālajiem konsultantiem uh, novirzīja naudas līdzekļus. Kā jūs esat iecerējis pārvaldīt šo maksājumu jautājumu? Kurš garantēs to, ka maksājumu modelis nekalpo noziedzīgām interesēm vai, vai atsevišķiem klientiem, kā šodien tas ir gadījums Itālijā? Ir efektīvas sankcijas, ko var piemērot šādu pārkāpumu gadījumā, un kādā veidā jūs aizstāvēsiet nacionālo uh, ražošanu, piemēram, Itālijā, pret jebkura veida iespējamu krāpšanos. Es neapzinājos administratīvās eh, grūtības finanšu atbalsta saņemšanai, kurus jūs tikko aprakstījāt Itālijā, cik liels ir šis politiskais spiediens. Es labprāt uzzinātu vairāk par šo tēmatu saistībā ar politikas eh, īstenošanu nākotnē. Bet KLP mērķis ir bijis atrast veidu, kā pabarot Eiropas iedzīvotājus, palīdzēt pabarot pasaules iedzīvotājus, apzinoties, kādas piedienu pasauli nākotnē izjūtīs pieaugot iedzīvotāju skaitam un vides ierobežojumiem tā skaitā ar klimatu pārmaiņu jomā subsidiāts princips eh, arī ir īpaši jāņem vērā katrā no šīm jomām. Protams, ka viens risinājums nederēs visiem, tāpēc eh, elastīgums, kas ir piešķirts eh, lauka attīstības plānos, ka, kurus izstrādāja sadarbībā ar komisiju un kas tiks arī izvērtēti. Uh, Katrā ziņā ir izveidota atsevišķa dienesta vienība komisijā, lai palīdzētu dalību valstīm īstenot šīs programmas un plānas. Un katrā ziņā, es domāju, mēs varam sadarboties, lai lauksanieks saņemtu maksimāli pieejamo atbalstu. Tagad vārds e, deputātam Bonano. Paldies, e, priekšsēdētāji. Kan komisāra kandidāta kungs. Es gribētu runāt par lopkopības nozari. Mazajiem lopkopiem un laukopiem ko darīsiet jūs, lai viņus aizsargātu, jo vienmēr Eiropa aizsargā tikai lielražotājus cieš mazie un mazo lauksaimnieku eh, vidū mm, neratas ir pašnāvības, jo ļoti bieži Eiropas noteiktie eh, pasākumu likuma noteikumi rada papildu grūtības. Es saprotu, ka jūsu darbs nebūs eh, vieglas, jo jūsu priekšteči jums būs atstājuši visai smagu nastu bagāžā. Es domāju, ka jums ir jāveido politika, kas aizstāv Eiropu un nevis Āziju. Much, sir. Paldies. Kā jebkura jauna reforma būs vajadzīgs arī šeit zināms laiks īstenošanai katrs vairāk vai mazāk baidās no pārmaiņām. Tā tāda kultūras lieta, un arī manā valstī ir tāpat. Bet mēs nevaram stāvēt uz vietas. KLP ir virzījusies uz priekšu kopš 92. gada, pārējot no cenu atbalsta uz ienākumu atbalstu. Un tā kā politikas joma orientējas uz tirgiem. Mums tas ir jāapzinās, arī slēdzot tirzniecības līgums, gan divpusēji, gan daudzpusēji. Mums ir jāapzinās to, cik lielu ieguldījumu Eiropa var sniegt pārtiks apgādes drošības nu, garantēšanā. Centīsimies sniegt arī minimālo ienākumu atbalstu lauksaimniekiem, nodrošinot il vidas ilgspēju, kaut arī daži, protams, uzskata, ka varam darīt vairāk, kopā ar tirgus atbalsta pasākumiem mēs varēsim nodrošināt, ka Eiropas Savienība joprojām ir konkurētspējīga, spēj sekmīgi tirgoties e, globāli un atrod jaunus tirgus, e, kas ir atšķirīgos ģeopolitiskos reģionos, nekoncentrēties tikai uz Ukrainu un Krieviju. Redzēsim, kā šī reforma dar, turpmāk arī darbosies praksē, un tad mēs labāk varēsim izvērtēt pēc gada vai diviem, kādas pārmaiņas ir nepieciešams, lai situāciju uzlabotu. Paldies! Sākam trešo jautājumu kārtu. Jāra kungs. Paldies! Godātais kandidāts kungs šī reforma ir kaut kas pa vidu, vairāk birokrātijas, mazāk naudas. Tam nevajadzētu būt kā politiskajam mērķim. Līdz ar to es vēlos uzdot jums konkrētu jautājumu. Kādas pasākums jūs plānojat, lai vienkāršotu lauksainiecības politiku, mazinātu tajā birokrātiju? Ko jūs eh, domājat par zaļināšanu pirmajā pīlārā, vai to nevajadzētu vēlreiz izdiskutēt? Un vai jūs šajā kontekstā būtu gatavs arī eh, skatīt kolēģa Alberta Desa priekšlikumus šajā jomā? Manuprāt, komisija nav pietiekami un arī padomē nav pietiekami šie priekšlikumi ņemti vērā. Paldies! All, uh... Nu, pirmām kārtām par šo komunikāciju. Jā, ir tāda doma pausta, ka mums vajadzētu uzlabot saziņu ar dienestiem un parlamentu. Un es jāsaka, pilnīgi atzīstu, ka šāda problēma pastāv, un esmu gatavs iesaistīties darbā ar politisko grupu vadītājiem, lai domātu par to, kā uzlabot šo sazināšanās spēju. Uh, kā valsts, kā vēlēts pārstāvis, es esmu bijis politiķu pusē un gribu strādāt ar politiķiem, jo jūs jau esat tie, kam jārunā tālāk ar saviem vēlētājiem pavisam regulāri par to, kā mūsu pieņemtie pasākumi tālāk darbojas, tam jānotiek pārskatāmā veidā. Uh, pastāv zinām administratīvu noteikumu, kas, piemēram, regulē darba attiecības starp e, komisiju, ģenerāldirektorātiem un būs jauna noteikuma tā tālāk. Un es zinu, ka mandāta sākumā ir lieliski iespēja rast kaut kādus jaunus veidus, kā uzlabot saziņu. Ir jau nu, konstatētās konkrētās īpašās politikas jomas, kur, piemēram, pietrūkst šādas komunikācijas. Un e, jā, var domāt par to, kā jau pašā sākumā izstrādāt priekšlikumu, lai šīs plaisas novērstu. Viss vēl, ko var teikt, ir norādīt, ka Esmu jums apsolījis to, ka jau pašā mandāta sākumā es strādāšu pie KLP pārbaudas un vienkāršošanas. Es nezinu, kāda tam būs panākuma, jo tas pilnīgi noteikti nebūs vienkārši, bet mēs centīsimies. Un es ceru, ka varēšu tieši ņemot vērā jūs minētos piemērus, ar jums sastrādāties. Jūs zinat savukārt citu valstu kriet labāk nekā um, es. Aprīlī bija šāds paziņojums, kur tika runāts, ka visi šie ekoloģizācijas pasākumi un ekoloģiskā fokusa zonas tiks apsvērts. Tad, kad būs pietiekam daudz datu, lai mēs varam izdarīt secinājumu un lai mēs varam veikt pārskatu, tad tādā gadījumā pilnīgi noteikti ar prieku iesaistīšos jeb kāda veida priekšlikumu izstrādāšanā. Tostarp ņemot, protams, vērā arī desakunga ziņojumu un arī visu cita veida viedokļus, kas būtu saistīti ar praktisku īstenošanu dalībvalstīs. Dalībvalstīm jāstrādā roku rokā ar komisiju pie īstenošanas. Uh, un tādējādi komisija tad būs iespēja šo darbu arī izvērtēt un uzlabot. Kuje, pani posel Aguilera, pani posel Bazdoš. Senjor Hogan. La... Hogan kungs. E, ne e, loģāla komercprakse apdraud pārtiks ķēdes atsevišķi e, no sektoru nozares nedod vēlamu rezultātu. Ko jūs domājat un kā sadarboties ar konkurences kolēģi, lai varētu nodrošināt vērtības ķēdi. Ir e, ļoti nopietni jautājumi dienvidu lauksaimniekiem. Tie ir augļu dārzeņi un olīveļļa. Augļu dārzeņu Eh, tirgus organizācija darbojas Slāvī. Ko jūs eh, esat iecerējis darīt šajā sakarā? Eh, vai pabeigsiet Eiropas eļas darbības plānu, ko iesāka pirms vairākiem gadiem Dienvidu valstis, un kā atbalstīs to? Paldies! Like to... Liels paldies! Liels paldies! Gribu pievienoties tām piezīmēm, ko izteica Malstrēmas kundze savā uzklausīšanā, sakot, ka tirzniecības politika pilnīgi noteikti skar ikviena dzīve un ir veido būtisku daļu no Eiropas panākumiem. Un tam, protams, ir dažāda ietekma arī tādās valstīs kā Spānijā un Īrijā. Viņa aicināja nodrošināt pārskatāmību, šā ziņā to es pilnībā atbalstu. Viņa solīja turklāt arī publicēt attiecīgo korespondenci ar visām ārējām organizācijām par TTIP Es ceru, es gribētu tikai cerēt, ka ASV arī rīkotos līdzīgi, bet, nu, es katrā ziņā darīšu visu iespējamo, lai pārliecinātos, ka šeit nav nekādas slepenības, lai viss notiek atklātā, pārskatāmā veidā un visi zina, kas ir tie problēma jautājumi, par ko jāris, jārunā un tā tālāk. Es uh, zinu, ka pastāv reforma šajā augļu un dārzeņu schēmā, jeb eh, plānā jātiek paredzēts arī finansiāls atbalsts lauku attīstības e, programmu jomā, lai atbalstītu tieši šo jomu un ražotājus, un ir arī vēl citas reformas, kas tiks virzīt uz priekšu no komisijas puses, un cerams, tas piedāvās eh, visu šī atbalsta piešķiršanas integrāciju kopējā e, augļu un dārzeņu ražanā. Manā konkrētajā valstī tā nav varbūt tik problemātiska lieta, bet es zinu, ka citās valstīs tas ir daudz aktuālāk katrā ziņā iepazīšos ar šo jautājumu sīki. Un eh, Garsies kundze ceru, ka tieši jūs būsiet arī tā, kas varbūt ļaus man vēl vairāk gūt papildus informāciju par to, ar kādām konkrētām problēmām šā ziņā sastaps tieši eh, Eiropas dienvidu valstis. Paldies. Nākošais runātājs deputāti Guševska. Eh, Priekšsēdētāji. Hogan kungs, man arī cībā ļoti maz laika. Uzdošu jautājumu ātri un gribētu dzirdēt īsu skaidru atbildi. Poļu lauksaimnieki, kādas ir viņu iespējas pašreizējā periodā? kad pastāv problēma ar Vācijas konkurenci, Krievijas krīzi, vai jūs izdarīsiet secinājumus jau par izdarītajām kļūdām un kādā veidā tiks kompensēta zaudējumi šiem lauksaimniekiem. Tālāk piena kvotas. Kāda ir jūsu nostāja? Vai jūs esat par vai pret sankcijām, soda naudām? Un vēl viens jautājums. E, cūku mērs. Vai jūsuprāt kompensācijas būs adekvātas? un arī jūs nostāja par ģēmo. Vai cik daudz jautājumu? Rupita. I think uh, I don't expect that I'll be able to solve all the Nu, es, protams, nevarēšu atrisināt turpmākajos piecos gados visas problēmas, ko jūs minējāt, bet KLP reforma pilnīgi noteikti būs solis pareizajā virzienā, runājot par konverģenci, gan ārēji, gan iekšēju. Bet nu, varbūt neiesaistīsimies vecajās debatēs, kas noteikti piecos gados jau pieminētas par KLP reformu, bet es esmu gatavs vidustermiņu pārskata kontekstā apskatīt to, kā pārliecināties, lai mums ir dzīvot spējīgas saimniecības, ņemot vairāk, ka 69% no saimniecībām ir ar mazāk kā 5 hektāriem zemes. Tā ir tīra struktūra, rāla rakstura lieta. Uh, Un atbalsts, kas tiek nodrošināts ražotājiem, ražotāju grupām, lauku attīstības programmas ietvaros arī ir viens no elementiem. Daudz kas ir dalībvalstu ziņā. Dalībvalstīm ir diezgan būtiska autonomija, tostarp arī jūsu dalībvalstī nenoliedzami. Tā, lai tās varētu tad izmantot eh, attiecīgi eh, atbalstu tādos sektoros, kas izjūt spiedienu un atsevišķiem reģioniem, un, protams, ka uh, es labprāt mm, lasītu arī nu, pieteikumu no jūsu valsts un informāciju no jūsu valsts komisija par to, kādus instrumentus viņi izdemonto, lai palīdzētu vēl vairāk zemniekiem. Un tāpēc mums ir jāņem vērā, protams, tas, ka atsevišķās dalībvalstīs tiešmaksātājiem atbalsts pieaugs krietni būtiski un laikā līdz 2020. gadam eh, tas būs krietni aktuāli. Piena kvotas. Atbalstu kvotu atcelšanu un tirgus instrumenti jau pastāv, kas ļautu nu, pārliecināties par to, ka tiek nodrošināta tirgus stabilitāte. Esam sastapušies ar ļoti daudz problēmu, uzglabāšanas spējumu un tā tālāk šis Krievijas aizliegums, un tās viss ir problēmas, ko šiem instrumentiem var eh, risināt, bet tas, protams, būs aktuāls vienmēr. Es ļoti labi apzinos, ka Austrum Eiropas valstīm šīs problēmas ir bijušas aktuālākas, īpaši Krievijas un Ukrainas liegumi. Uh, Un mēs jau šobrīd zinām, ka Čauskungs dara visu, lai rastu papildus iespējas, kā palīdzēt šiem sektoriem tieši šajā reģionā. Paldies. Nākošais runātājs deputāts Huitēmā. Paldies, priekšsēdētāji, komisāra kandidāts. Domāju, ka KLP vairāk ir jākoncentrē uz eh, inovācijām un jāatvieglo uzņēmē darbība. Pretējā gadījumā mēs zaudēsim savu konkrētu spēju. Eh, inovatīvi lauksaimnieki ļoti bieži viņus bremzē birokrātijiem. Piekrīt. Es eh, piekrītu, ka ir dažādi ierobežojumi, bet ir pašām lauksaimniekam jādod iespēja risināt šos jautājumus. Es eh, saprotu, ka nedrīkst lietot vairāk nekā 170 kg slāpekļu uz vienu hektāru, tāpat arī ir vēl citi birokrātiski pasākumi. Kā jūs varat paskaidrot uh, Eh, lauksaimniekiem, ka viņš nevar izmantot pašu savu, pats savus eh, kūts mēslus, bet viņiem ir jāizmanto uh, uh, minerālu mēslojumu. Ko jūs esat iecerējis, lai mazinātu birokrātiju lauksaimniekiem, atvieglot uzņēmēju darbību? Otrkārt, kā nodrošināsiet to, ka lauksaimniecība, lauksaimnieku interesi tiek aizstāvēts komisāru kolēģijā? Paldies! Dodī. Larry. KLP finansējums un lauksaimniecības finansējums tiek samazināts kopējā budžetā, tam tomēr ir ļoti liela daļa, ļoti liels īpatsvars kopējā budžetā. Un tāpēc jāsaka, tas, protams, ir būtisks ieguldījums darba vietu veidošanā, pārtiks apgādes drošības nodrošinātā lauka attīstībā. Un es domāju, ka pārtikai, protams, ir centrālā vieta un to ļoti nopietni uztver visi kolēģijas eh, dalībnieki. Mēs zinām, kas noticis ar celtniecības sektoru un, un kāds mm, sagrūšu daudz citi sektori. Jā, to nedrīkstam pieļaut šajā ziņā. Mēs arvien vairāk un vairāk atkaramies, esam atkarīgi tieši no jaunajiem lauksaimniekiem, viņu saimniecībām. Uh, Es esmu redzējis īrijas laukos, ka, lūk, skolas ir pilnas ar jauniešiem, kas vēlas atgriezties pie lauksaimniecības. Par to man ir milzīgs prieks. Šī nozara atgūst savu nozīmību. Un es gribētu labprāt skatīties uz, tā, kā izmantot paš, uz to, kā izmantot pašreizos līdzekļus, lai vēl vairāk veicinātu šos sektors. Nu, piemēram, apārsni 2020, visi tie finanšu produkti, ko varam izmantot, lai svirotu lauku attīstību lai būtu papildus eh, kaut kādu pasākumu ienākumu man amat, avot šiem lauksaimniekiem. Tātad nedomājam tikai par šiem 38% no budžeta, bet arī to, par to, kā šos līdzekļus izmantot, lai gūtu vēl citur kaut kādas priekšrocības un ieguvumus. Kas attiec uz nitrātu direktīvu, nu mums ir jāsaprot, ka ir jāpanāk kaut kāds līdztars, līdzsvars starp produktivitāti un labu vides aizsardzību un ilgspējību jo jāsaka, augsne ļoti lielā 40%, 45% augsnes ir, tiek pakļauti draudam un eh, apo, tāpat arī ūdeņi ir jādomā par šo apodiņošanu un tā tālāk ir jāaizsargā pašais esošie ūdens resursi un rezervāri ir jāpanāk līdzsvars. Un es nedomāju, ka laus, lauksaimnieki šajā gadījumā ir tie, tie, uz kur visvairāk vajadzētu klausīties. Viņi, viņiem ir savas konkrētas intereses Un es domāju, ka ir jāspēj rast tāda, nu, tāda šķērs atbilstība, tā lai nodrošinātu visu pušu ieguvumus. Pušu bazu pušu. Um, um. Eh, Paldies, Planagana kungs. Es zinu, ka jūs teicāt, ka vēlaties tātad ar visiem politiķiem, nu tas jau ir progress, jo īrijas plašiņas līdzekļi jūs teicāt, ka jūs nevēlaties strādāt ar tādiem cilvēkiem kā mani un metu kārtī, jūs uzskatījāt viņus par nes, mūs par nesvarīgiem. Jūs minējāt konverģenci, ir ierosināts, ka dalībvalstis, valstīm valstīm būs jāvar, ja būtu jāvirzās uz vienotām eh, maksām par hektāru, bet ir pieņemts eh, tāds konverģences modelis Sīrijā, kā rezultātā 20% pakātāko lauksamnieku jūs sovrējumu saņems lielāko maksājumu daļu. Jūs minējāt vidustermiņa pārskatu, bet jūs esat vienmēr centies izpalīdzēt savējiem. To ļoti labi plašiņas līdzekļos īrijā visi arī atspoguļoja. Jūs nodarbināt savus draugus, kā piemēram lūk šo Irish Water uzņēmumu. Un jūs vienkārši šo KLP mēģinat piesa, es ceru, ka jūs nemēģināsiet piesar, piegādāt šo veidot šo KLP tā, lai tas atbilstu tikai bagātniekiem un tam līdzīgi, bet centīties darīt arī kaut ko taisnīgu. Um, Paldies! Pirmām kārtām, ka jūs teicāt, ka es. tad, kad es uh, runāju ar pārstāvjiem, es runāju to kā tautas vēlētas pārstāvs, un es uh, ticu, ka Jūs, es pilnīgi noteikti ar jums runāšu tieši tāpēc, ka es domāju, ka arī jūs taču centaties palīdzēt iedzīvotājiem, nu, bet eh, es nezinu, bet runājot par jūsu apvainojumiem, man bija vairāk draugs iesūtīja arī švotar savus eh, CV un biogrāfijas, un viņi nedabūja darbu, laikam man zūd šī ietekme, par ko jūs runājat. Uh, Bet, nu, runājot par to, ka pastāv zināms administrīvs loks īrijas lauksaimniecībā, kas ir jāsamazina, to es jau run, teicu vairākās atbildēs, bet es nepie, nepiekrītu tam, ka mazie lauksaimnieki tiek izslēgti no šīs KLP un atbalsta programmas. Es domāju, ka ar šīs reformas palīdzību gluži otrādi nodrošinam šo pamatienākumu atbalstu. Tas ir tiec tieši uz mazajām saimniecībām, tāpēc arī lauka attīstības palā, pasākumu, kur, piemēram, lūk šie 5000 papildus eiro atbalsts, ko var saņemt tieši mazās saimniecības, par to pārējām pārliecināsies. Un trešām kārtām, ka reformas, turklāt reformas ļauj dalībvalstīm piedāvāt vēl papildus atbalstu, izmantojot šo brīvprātīgo piesaistīto atbalstu. Un dalībvalsts ziņā ir palīdzēt sektoriem, kuriem varbūt šobrīd neiet tieši tik labi. Piemēram, tieši lauku reģionos vai mazajām saimniecībām. Un, protams, ka Mēs vēlamies darīt pilnīgi visu, lai tiek nodrošināta pilnīga konverģence Eiropas Savienībā. Un savukārt vidustermiņa pārskata laikā, ja jū, gan jūs, gan es vēl būsiet šeit, tad mēs var, esam varam sēdēt pie viena galda un to visu apspriest. Paldies. Nākošais runātājs eh, Sebastijā. Paldies. Eh, eh, Hogan kungs, jūs gribat dzirdēt datus. Par 40% ir pieaugušas um, izmaksas. Um, dzīvnieku barība 30%, pēstniecība 13%. Un tas, kurš gūst peļņu, nav lauksaimnieks. Kas, vai jūs esat iecerējis atbalstīt eh, noturīgu lauksaimniecību vai ar šiem jautājumiem nodarbosies tirdzniecības komisārs. Dienvidu lauksaimnieki ir ļoti vīlušies jaunajā KLP. Pēdējo desmit gadu laikā daudzu produktu cena ir kritusies un turpina kristies. Es gribu dzirdēt argumentus no jums, ko, jūs, ko darīs Eiropa, ko darīsiet jūs, lai uh, atbalstītu lauksaimniekus. I, es pilnīgi noteikti atbalstīšu ilgspējīgu lauksaimniecības modeli. Es tos vienmēr aizstāvējis. To jau teicu savās, savos ievadvārdos un arī atsevišķās atbildēs uz jautājumiem. Mēs nevaram aktīvi piekopt lauksaimniecību, tepat laikā nenodrošinot labu augsnes un ūdens kvalitātu un ne, ne, nerūpējoties par ilgspējīgas vidas parametriem. Tas viss ir ārkārtīgi svarīgi. Un tas nodrošinās arī jaunus ienākumu avotus, kā jūs zināt, Čolas kungs jau ir strādā pie jaunas iniciatīvas, pie pētniecības un novatorismu, kas tad varētu palīdzēt lauksaimniecībai tālāk attīstīties uz vidē draudzīgiem pamatiem. Tāpat laikā, protams, vienmēr būs debatas par īstermiņu pasākumiem, bet ilgtermiņā tas, ko jūs minējāt, es domāju, visi esam viensprāts par uh, to, ka ilgspējīga, ilg, ilgtermiņa ilgspējīga ļoti svarīga. Es domāju, komisija jārīkojas ļoti ātri, lai reaģētu uz sociālām sakām, ko rada Krievijas liegums er, komisija arī jāspēj rīkoties neejot cauri visam likumdošanas procesam, lai tos pasākums, kas vēlētu palīdzēt lauksimniekiem, pātrinātu. Uh, nu, piemēram, lūk, augļu dārzeņu joma bija pirmā prioritāte komisijai, tāpēc, ka šī auga, kā jūs zinat, protams, bojājas un ļoti būtiski apjomi tika eksportēti tieši uz Krieviju. Pārskatīšana šobrīd tiek veikta tieši šajā augļu un dārzeņu programmā, bet, nu, protams, arī komitejā parlamentā 2015. gadā par to būs diskusijas, un es, protams, uzklausīšu arī jūsu priekšlikums tieši par to, kā labāk nodrošināt atbalstu arī no augļu un dārzeņu ražošanas organizācijām, bet es nevienu brīdi nepiekrītu tam, ka jūs sakāt, ka nekas nav darīts lietas labā. Tā nav. Paldies. Nākošais runātājs Cūlo. Grazie. Paldies. Manis pārstāvēt kustība tic tādai Eiropai, kas strādā iedzīvotāju interesēs. Ko jūs esat iecerējis eh, darīt, lai mazinātu sekas pēc Krievijas embargo? Šajā situācijā mēs saskaramies ar konkurenci starp dalību valstiem eh, par vienu un to pašu eh, ražojumu produktu iekšējā tirgū. Ņemot vērā KLP pārskatīšanu, vai nevajadzētu aizstāvēt lauksaimniekus un patērētājus? E, sagatavojot stratēģiju pirms un nevis veidojot glābšanas pasākums pēc. Vai, e, jeb citiem vārdiem sakot, vai jūs zināt, kurp jūs dodaties? Šobrīd ir līdzsvars starp eksportu un importu pārtikas jomā Eiropā, tā tas vienmēr gluži nav bijis. Un, protams, nevar arī tagad paredzēt, kas notiks nākotnē, Eh, Eiropas Savienības avarā, kad 2016. gadā bija lielākais pārtiks eksportētājs, to, bet, nu, tagad lielākie ir ASV un Ķīna. Nu, izaicinājums, ar ko sastopamies, ir tas, kā mēs dažādosim tīri no ģeopolitiski sarežģītām jomām visus šos eh, produktus, lai pārliecinātos, ka eksporta līmeni varam saglabāt pašaizējā līmenī. Pārtiks apgādes drošība ir ļoti, ļoti svarīga ne tikai Eiropai, bet arī visai globālajai sabiedrībai Eiropai šeit ir liela priekšrocība, tā spēja pabarot šo pasaules sabiedrību, kā mēs dažādosim šos tirgus, lai attālinātos no ģeopolitiski problemātiskajām jomām. Tas būs izaicinājums, bet mēs noteikti saglabāsim savus augstos standartus un pilnīgi noteikti slēgsim visaptvarošus, eh, visaptvarošu vienošanos, ne tikai vienošanos par tarifiem. Un pie tā es strādāšu roku rokā ar komisāru Malstrēmu, lai tāds arī notiktu. Bet reformas, tas reformas līmenis, ko mēs šobrīd īstenosim līdz 2015. gadam, ļaus mums pārliecināties par to, ka mums ir dzīvot spējīga lauksaimniecības situācija, ka mums ir arī vidas ilgspējība nodrošināta un ir tāda ražošanas instrumenta un veidi, kas ļauj pārliecināties, ka izmantojam jaunās tehnoloģijas un varam ražot vairāk ar vienu šo, ņemot vērā šo pieaugušo pieprasījumu. Un es ceru, ka ka varēšu arī vadīt tirniecības delegācijas, slēgt divpusējas sarunas un vienošanās, piedāvājot mūsu produktus stabilākās politiskās situācijās nākotnē, lai pārliecinātos, ka mūsu ražotāji zina, ka tirgus viņiem ir nodrošināts. Un mums ir arī zināms, nu, tāds drošības bufers, ko varam izmantot laiku pa laikam. Ir atsevišķi elementi šai drošības tīklā, kas var ļaut mums nodrošināt aizsardzību ražotājiem. Thank you. Bardzo dziękuję. W związku z... Paldies. Nākošais runātājs. Deputāte Kostinger. Paldies, priekšsarētāja kungs kā parlamenta referente par jauno ES meža stratēģiju uzdošu savu jautājumu par šo tēmu. Jūs zināt, ka meža nozara ir svarīgs darba devējs, tāpat laikā profesionāli un ilgspējīgi meža apsaimniekošana var dot lielu ieguldījumu vidas aizsardzībā un klimata pārmaiņu apkarošanā. Un ļoti lielam skaitam iedzīvotāju lauku reģionā tas ir liels darba devējs. Uh, jaunā stratēģija ne, nevar būt tikai tāda populistiska loma, tā ir jāstiprina meža nozares konkurētspēja, jāatbalsta tālāk izglītība un izpratne par to, cik svarīgs ir mežs. Līdz ar to mans jautājums. Kas būs tie galvenie punkti, kurus jūs eh, iekļausiet savā darba programmā, lai atbalstītu meža nozares pienesumu? kopējā attīstībā un vai meža nozare var pa paļauties uz to, ka subsiditātes princips arī tiks ievērots šajā jomā. Jā, meža nozare ir ļoti svarīga. Meža klāja vairāk kā 50% no mūsu valsts teritorijas, tā kā eh, tā noteikti ir svarīga eh, nozare, kur var iespējams izveidot jaunas darba vietas, arī agrovidas pasākumu, kas daudzās dalību valstīs uzlabos arī turismu iespējas, bet mums nav e, kopīga mežu politikas, bet um, ir šī stratēģija, kur jūs pieminējāt un pie kuras jūs strādāsiet. Šai stratēģijai jābūt ir kopīgam darba rezultātam, sadarbojoties Eiropas komisijai un dalību valstīm. Ir nepieciešams daudzgadu plāns, kur Eiropas Savienības līmenī uh, E, noteikti dažas darbības, bet galvenais uzsvars ir uz dalību valstīm. Kā jūs zināt, e, šis ir svarīgs instruments strateģijas īstenošanai, kur jau ir paredzēta vesela virkne pasākumu, e, palīdzot organizēt un īstenot ilgspējīgu mežu pārvaldīšanu, un es kā komisārs nodrošināšu to, lai lauka attīstības programmas ietvaros veiktie mežu nozars pasākumi būtu pietiekami efektīvi. Paldies, saka priekšsēdētājs. Dancilas kundze tālāk. <clears throat> Domnule eh, komisār desemnāt, politika agrikola. Paldies, priekšsēdētāji, komisāra kandidāts. Lauksaimniecības politika ņem vērā jaunos lauksaimniekus, bet, piemēram, Rumānijā, manā valstī, mēs redzam, ka jau. Ja, Jauni cilvēki vecumā līdz 35 gadi lauksaimniecībā ir pārstāvēti tikai par 7%. Ko jūs esat iecerējis darīt, lai piesaistītu lau, jauniešu lauksaimniecībai, lai viņi paliktu laukos un pat lai pārceltos no pilsētām uz laukiem? Kāda ir Eiro padomas attieks pret jauniem lauksemniekiem? Es zinu, ka Eiropas parlaments ļoti aktīvi strādā pie reformām. Komisija vēlējās, lai 25% eh, piemaksa ir jaunajiem lauksemniekiem. Eh, mēs uzstājām, lai tas ir obligāti, bet tas eh, vēlāk bija arī tika īstenots Un šāds eh, papildus finansējums palīdzēs atdzīvināt daudzas lauku teritorijas, jo šobrīd ir pilnīgi cita situācija eh, lauksainiecībā saistībā ar profesionālismu, ar iespējām salīdzinot ar citām nozarēm, kā piemēram celtniecība. Mums ir jānodrošina pēc iespējas plašākas iespējas jauniešiem uzņemties savu lauksaimniecību vadību pēc iespējas ātrāk. Man tāpēc īpaši eh, prieku rada to, ka izglītības iestādes lauksaimniecības jomā atkal ir pilnas visā Eiropas Savienībā. Cilvēki vēlas izglītoties šajā jomā. Saņemot 25% piemaksu pirmos četrus gadus pēc saimniecības izveidas, ir šis atbalsts Tāpat papildus tam ir jaunajās lauka atbalsta programmās atbalsta pasākumu jaunajiem lauksaimniekiem, kas tikko izveidējuši saimniecību. Vien tur paredzēts vienlīdzīgas iespējas, un ja daudzi cilvēki varēs saņemt atbalstu no finanšu iestādēm, lai varētu līdzfinansēt šos pasākums, es domāju, tad eh, šā jau, eh, jauno lauku saimniecību vadītāja programma būs ļoti sekmīga. Mēs sadarbosimies ar Eiropas investīciju banku un citām finanšu iestādēm, lai palīdzētu rast nepieciešamo līdzfinansējumu, lai šie pasākumi jauno lauksaimnieku atbalstam eh, veicinātu sociālo kohēziju laukos un atdzīvināt lauku teritorijas. Priekšsēdētājs, paldies! Gērlings kundzes vietā Nikolson kungs kā koordinators uzdos jautājumu. Jā, es vēlos jums uzdot eh, īpaši eh, svarīgi jautājumu par CPID. Tas ir svarīgs jautājums eh, apvien, apvienotajā karalistē. Mums esam saskārušies uh, ar lielām soda naudām vienības platību maksājumos, un vai jūs varat apsolīt, ka ieklausīties lauksaimniekos vispirms, nevis ierēģņos, un atradīsiet e, risinājums, e, kurus varēs īstenot vidē termiņu pārskatā? Atbilde. Jā, es e, strādāšu ar jums un citiem. Izskatās, ka tā ir specifiska apvienotās karalistas problēma attiecībā uz aitu kopības, um, aitu marķējumu pazaudēšanu un grūtībām izsakot ganām pulku lielumam. Es domāju, tājās teritorijās, e, kuras e, jūs un es uh, Ehm, labāk pārzinām, e, mēs e, saskaramies ar problēmām e, izsekot šiem aitu ganām pulkiem un to skaitam, tad, kad ir runa par kompensācijām, un situācija katrā ziņā ir jārisina. Es nedomāju, ka mēs mazināsim kādā veidā standarts, jo tas katrā ziņā nodrošina to, ka mums ir pietiekama konkurētspēja un ka patērētājiem viņu priekšā nonāk droši uh, problēma, bet eh, aito marķējumi un atzīmes ir, atsimedzot, jautājums, kur ir, kuram ir jāpievērš lielāka uzmanība. Paldies, saka priekšsēdētājs, tālāk Millers kundze. Eiropas lauksaimniecība joprojām ir viens no svarīgākajiem darba devējiem lauku reģionos. Tā nodrošina lauksaimniecībā visdažādākajos tās eh, aspektos daudz darba vietu, bet palielinot birokrātiju, tieši mazie vidēji uzņēmumi, ģimenes uzņēmumi arvien vairāk tiek izspiesti no lauks produktu ražošanas. Kur jūs redzat iespējas vienkāršot situāciju un kādā veidā jūs eh, mazināsiet administratīvo slogu un situācijās ar Natura 2000 vai nitrātu direktīvas īstenošanas pa pasākumos labāk sadarbosieties horizontālā veidā ar citiem komisāriem un komisijas ģenerāldirektorātiem? Un kā jūs nodrošināsiet to, ka pašreizējā lauksainiecības politikas ietveros pārtiks eh, ražošana ir pirmajā uh, līmenī un eh, tiek nodrošināt arī īpašuma tiesību aizsargā, aizsardzība? If you are going to promote the concept. Protams, ka ja ir eh, nepieciešams stiprināt pārtiks apgādes drošību, ir jānodrošina atbalsts ražotājiem, bet jāatrod arī jauni tirgi, diversificēti tirgi, vairāk nekā tas mums ir šobrīd. Es domāju, jūs apzināties, un to es arī sacīju vairāk kārt, vidas ilgspēja ir vienīgais ceļš uz priekšu, jo nav eh, iespējams eh, celt eh, ražīgumu, nedomājot par vidi. Bet es esmu praktisks, saprātīgs cilvēks, cieši sadarbojos ar nozarēm, dažādām nozarēm. Citur progress ir lielāks, citur mazāks, bet es domāju, ka vienkāršošana, kas ir man pirmā prioritāte, noteikti nozīmē to, ka skatīšos, kur vien ir iespējams vienkāršot tāpat laikā, eh, nepārkāpjot Eiropas Savienības eh, finanšu līdzekļu drošas pārvaldības principus. Es saprotu jūsu bažas, vēlos norādīt, ka daudzi vidas pasākumi, kas veido vairāk kā 40% eh, no lauka attīstības programmas. Es ceru, ka tas būs populārāk eh, dalību valstīs nekā tas ir bijis iepriekšējā plānošanas periodā. Paldies! Glezos kungs tālāk. Paldies, priekšsēdētāji! Grieķijā seši tūkstoši tūkstoši sugu, no kuriem tūkstots endēmisko e, sugu, tā skaitā atsevišķas olīvas, tālāk maksosā ir, e, mums ir savas e, citrus augu, kartupeļu varietātes, bet mums grib uzdot tā vietā, kultūru vietā, platības izmantots ar, es, un ar saules baterijām un fotovoltaiskajiem paneļiem. Kā, kāpēc jūs gribat, lai mēs stādījumu vietā nomainītu savas zemes uh, un tās izmantotu enerģijas ražošanai. Komisār, ko jūs astiecaties darīt šajā sakarā? Sava pienākuma laikā, kā ministram īrijā, es darīju visu, ko varu, lai mazinātu administratīvas logu. Jūs jau pats zināt, ka ir pieejama schēma, pasīs schēma, kas tiek šobrīd eh, pārskatīta. Es esmu gatavs eh, virzīt šos konkrētos priekšlikums uz priekšu, pārskatot eh, šo schēmu attiecībā uz attālinātiem reģioniem un salām. Jūsu konkrētas problēmas konteksts man nav zināms, bet es esmu gatavs strādāt pie tās risinājuma, saņemot vairāk informācijas. Bardzo dziękuję prošu zabrāt. Paldies. Smita kungs tālāk. Thanks, uh, President. Paldies, priekšsarētāji. Esat sveicināti šajā uh, komitejā. Es kā skots esmu iepriecināts redzēt jūsu kandidatūru varēsim beidzot tikt skaidrībā, kur, kurš viskijs labāks. Es atvedīšu skotu viskiju, jūs īru, un tad eh, cerams, ka tiksim skaidrībā. Bet nopietni runājot, es uh, atzinīgi vērtēju jūsu komentārus par identifikāciju saistībā ar aitu ganāmpulkiem. Ir daudz veidu, kā uzlabot likumdošanas normu šajā aspektā, nezaudējot izsekojamības iespējas. Uh, Vēlos jautāt par eh, lielveikaliem un pārtiks piegādes ķēdēm. Komisāram ir jābūt gatavam eh, nāk klajā ar priekšlikumiem, tiesību aktiem, lai uzlabotu situāciju. Ko jūs konkrēti ar šiem izteikumiem domājāt? Es domāju, ka jūs eh, saņemsiet lielo atbalstu starp Eiropas pārtiks ražotājiem, ja palīdzēsiet tikt galā ar nelīdzsvarotību šajā jomā. Jā, paldies par viskiju pieminēšanu. kāds, eh, kurš ir eh, ceļojis eh, no Obanas un tālāk pa, pa mūsu valsti ir saticis daudz viskija ražotāju. Bet nopietni pievēršoties šiem jautājumiem, tad runājot par peļņu, kas no visa pārdotā apjoma nonāk līdz pašam ražotājam, tad Pēdējos 5-6 gados eh, šis 30 līdz 20 procentiem ir samazinājies šis eh, ienākums sadaļa, un lielveikala ķēdes ir ļoti veiksmīgi konsolidējušās. Līdz ar to daudzās dalību valstīs, tā skaitā jūsējā ir brīvprātīgās schēmas, kur mēs cenšamies panākt ar sarunu procesu, ar eh, līgumu, uh, sarunām cenšamies panākt, lai viss notika taisnīgi, tīpaši attiecībā pret ražotāju. Brīvprātīga darbība ir tāda ļoti um, lielā mērā subjektīva, tas ir atkarīgs no labās gribas. Pēc skaitļiem, kas mums zinām, mēs ir, uh, redzam, ka uh, ir šis uzticēšanās zudums starp lielveikaliem un ražotājiem. Esmu gatavs strādāt pie situācijas uzlabošanas. Konkurences jomā ir nepieciešama uzlabojuma, un, ja, un ja tik tiešām ir šādas nopietnas bažas par uh, varas koncentrēšanos vienā pārtišķietas posmā, mēs to risināsim. Tātad vēl 45 minūtes ir pagājuši, ejam tālāk, Egņokungs tālāk. Pastāv pretrunas KLP reformā attiecībā uz cukuru. Cukurbiešu nozara tiks atbrīvota no kvotām, bet e, cukurniedara audzētāji e, gan nē. Šī ir svarīga nozara Lielbritānijai, tā tiek smagāk skārta nekā cits dalību valsts. Uh, vai jūsu apkārt, eh, jūsu tūrē varēsiet eh, iegriezties arī pie cukuražotājiem mūsu pusē. Tad eh, skas, varbūt, ka ir nepieciešams mazināt pārbaudas dažās no nozarēm par trīs kultūra augu audzēšanas prasībām, eh, ne visi varēs ievērot šīs eh, stingrās prasības un tas radīs problēmas. Un visbeidzot, vai jūs atbalstīsiet eh, atsevišķu valstu vēlmi audzēt ģenetiski modificēts organismus? Rule, suppose, is... Trīs kultūra augu noteikums ir īpaši sensitīvs jautājums, bet tas uh, lab, nodrošina labu. Reform that you just agreed to and see how it works as part of any review that we're doing. But Katrā ziņā mēs eh, cenšamies eh, nodrošināt pietiekamu diversifikāciju. Praktiskajā īstenošanā, protams, eh, var būt dažādas sarežģījumi saistībā ar augsni, saistībā ar pieejamo teritoriju. Kas attiec uz cukuru, es esmu no valsts, kur kādreiz bija cukuru nozara, un varbūt kādreiz nākotnē būs atkal. Bet, eh, nu, es saprotu, ka ir šī konkurence. Jebkurā liberalizētā demokrātijā ne, neviena uzņēmē darbība nav garantēta. Un eh, attiecībā uz eh, konkurenci starp cukuru ražotājiem uh, Tur kvotu periods beidzas, lielākā daļa no ražotājiem e, ir cukurbiešu nozarē, viņi, protams, var pārdot to savā reģionā, un droši vien, ka varu piekrist arī iegriezties jūsu pusē pie attiecīgajiem ražotājiem, lai paskarītos, e, kāda ietekme ir e, īstenotās politikas rezultātiem to mēs varam apspriest tad, kad būs eh, ieplānots šis brauciens. Attiecībā uz GMO komisijas eh, ģenerāla direktorāta Digi Sanko pagājušā gada jūlijā Luksemburgas padomē nāca klajā ar priešlikumiem. Izskatās, ka šeit tomēr svarīgāks ir subsidiaritāts aspekts un atļauju izsniegšana. Junker kungs skaidri pateica, uzstājoties parlamentā, ka ja dalību valstis ir pret, tad tam ir jābūt vismaz tikpat svarīgam lēmumam, kā zinātniskajām sekām. Tā kā es domāju, šeit diskusija process ir tikai sākumā. Paldies. Nākošais runātājs Dantēns. Komisāra kandidāts. Startautiskās sarunas, kas skārs tiešā veidā mūsu lauksaimniecības produktus vieš lielas bažas gan starp lauksaimniekiem, gan patērētājiem. Savstarpīgums sanitārajām normām eh, trešajās valstīs un tas, ko pieprasa no mūsu lauksaimniekiem, maksā dārgi. Un tāpat ir eh, jādomā arī par atsevišķām jomām konkrēti cukuru ražošanu, lielopgaļas ražošanu Kā jūs varat garantēt to, ka mūsu Eiropas lauksaimnieki tiek pasargāti un viņu produkti komercializēts taisnīgā veidā, ja šis no, līgums tiek noslēgts? Par eh, papildus tam jautājums par eh, ikan domēnu nosaukumu piešķiršanu, kas varētu skart atsevišķus mūsu produktus. Yeah. Jā, nu ir skaidrs, ka jebkura veida sarunās, īpaši tad, kad runā par geogrāfisko norādu un tās vārdus, ko es minēju, protams, ir ļoti svarīgi, e, vienmēr ir e, ļoti uzmanīgs jautājums, un es vienmēr ļoti uzmanīgi sekoju šādu veidu sarunās visām niansēm. Otram kārtām, kā jau Junkerkungs teica savos ievadvārdos, savukārt. Uh, Mēs negrasamies upurēt lauksemniecības intereses un standartus uz šīs starptautiskās irniecības altāra, nē. Ir tādi sensitīvi sektori kā lielopgaļā, lielopgaļas ražošana, putni un tā tālāk, un tās ir tāds jums, ko vēlamies aizsargāt, un to arī darīsim. Nerunāsim tikai un vienīgi par tarifiem un importu tarifiem, bet eh, domāsim vairāk par to, kā aizsargāt šīs jomas. Te, protams, ir arī par šo otru jautājumu runājot Sanko ģenerāla direktorāta teikšana, bet es vēl gribu teikt, ka jebkura veida transatlantiskā vienošanā būs, vienošanās tekstā būs jāņem vērā standarti. Kā jau teicu, mēs neteiksimies no augstiem pārtiks nekaitīguma standartiem, ko esam sūri grūti strādājot izstrādājuši. Un šie standarti pilnīgi noteikti netiks mazināti tikai tāpēc, lai panāktu vienošanās. Vienošanās tekstam jābūt visaptvarošam. Tā, tā nevar būt tikai uh, nu, šāda ste vēlēšanās steidzīgi nosteikt tirdzniecības līgumu. Paldies, esam gandarīti par jūsu sacīto. Nākošais runātājs deputāts Tarabella. Komisāra kandidāts. Nesen es gatavoju ziņojumu par augļu un dārzeņu programmu skolās. 43.2. pāns tika izmantots kā likumdošanas bāze. Tomēr padome uzskatīja, ka ir kā likumdošanas bāze jāizmanto 43.3. pants, kas izslēgtu parlamentu no lēmumu pieņemšanas papildus rakstiskām atbildēm, vai jūs varētu apsolīt mūsu komitejai, ka jūs aizstāvēsiet līdz galam e, procedūru parlamenta līdzlēmēja e, lomu, kā arī piešķirto budžetu šiem pasākumiem? Mans otrais jautājums. Vai jūs neuzskatāt, ka komisija būtu jāskata šis jautājums paplašināts izglītības programmas ietvaros attiecībā uz uzturu, kas šķiet ir kļuvis par nepieciešamību. All, will... Pirmām kārtām es apņemos atbalstīt šo 43.2 pamatu kā galveno mehānismu kā pamatu šim augļu un dārzeņu programmai. Tāpat arī skolu programmas ietver ne tikai svaigas augļus un dārzeņus, bet gan arī pārstrādāts augļus un dārzeņus, piemēram, lūk, augļu sulas un tā tālāk, kas dalībvalstīs netiek tik plaši izmantots. 14. gada janvārī pieņemtā programma pievērsās um, lūk svaigu dārzeņu uh, un augļu piegādu un uz piena piegādu skolām. Un es, kā sapratu, tikāt iecelts arī par referentus tieši strādāt pie šī jautājuma septembra vidū. Tāpēc priecājos, ka varēsim ar jums sadarboties, strādājot pie šīs konkrētās programmas. Un lai varam pārliecināties, kā diskusija virzīt tālāk, bet es pašos pamatos domāju, ka es atbalstīšu jūs attiecībā šo 43.2 bāzi. Ja, dank u, voorzitter. Geachte kandidaat, commissaris Hogan. Ik wil u een... Paldies, priekšsēdētāji. Hogan kungs, gribu uzdot jums jautājumu par... Eh, Patent op planten. Dat gaat in, dat botst tegen het... Selekcionāru eh, tiesībām un izņēmumiem Viņi vienmēr bija, viņi vienmēr varēja izmantot, veidot jaunas sugas un varietātes ar esošiem materiāliem, un viņiem nebija jāmaksāja uh, astronomiskas uh, summas patentu turētājiem. Vai jūs varat apsolīt, ka šo selekcionāru, šis selekcionāru izņēmums tiks paturēt spēkā? Viņiem varēs veidot jaunas sugas šķirnes varietātes Lauks, eh, Nīderlandes lauksaimniecības sektors ir ļoti, ļoti radošs, un tas ir ļoti svarīgs jautājums mums. Jā, es ļoti labi zinu, eh, esmu informēts par Paulsens kundzes sagatavoto augu selekcijas ziņojumu. Uh, šis ziņojums tiešām bija ārkārtīgi nozīmīgs, ņemot vērā, eh, kā tas ieslēdzas kopējā pārtikas apgādes jomā un arī kopējā selekcijas nozare. Bet es nevaru jums šodien eh, apsolīt, ka atbalstīšu tieši jūsu minēto iniciatīvu, jo, nu, vispirms man, protams, ir jārunā ar iekšējā tirgus lietu komisāru, to arī darīšu. Bet nevar jums šobrīd jāsaka tiešām nekādas saistības jūs priekšā uzņemties. Viens no padomiem, ko man teica, pirm, izteica pirms es nācu šurp, nedodiet nekādus tādus solījumus, ko nevarēsiet turēt. Un tāpēc var jums apsolīt tikai to, ka izpētīšu šo jomu un pilnīgi noteikti ņemšu vērā to, cik ārkārtīgi svarīga ir uh, augu selekcijas nozara jūsu valstī un atgriežīšos arī pie ži, šie ziņojumi un tā īstenošanas. Uh, pa, nu, ņemot vērā, ka Polsēnas kundze to tik vērtīgi un atbilstīgi ir sagatavojusi. Dziękuję. Właściwie już pani Polsce została zapowiedziana. Bardzo... E, un taisni es gribēju dot vārdu deputātei Polsē. Kommer nu och byta fråga, kommer inte att fråga. Jā, paldies. Es vēlētos pievērsties īstenībā citam jautājumam nevis par augiem, bet gan par dzīvniekiem. Šobrīd pastāv absolūti nevienlīdzīga situācija, pastāv visdažādākie nacionālā līmeņa noteikumi, ļoti atšķirīga arī Eiropas normu īstenošana, kuriem it kā visur vajadzētu būt vienādiem. vai mēs runājam pie atšķirīgām kontrolēm dzīvnieku pārvadāšanā vai attiecībā uh, uz citiem pasākumiem. Divi jautājumi. Vai jūs iestāsieties par to, ka dzīvnieku aizsardzības principi tiku, tiktu īstenoti vienādi visiem lopkopiem visās dalību valstīs? Un vai jūs atbalstīsiet parlamentu, ja tas prasīs uh, vienotu uh, tiesību normu, vienotu aizsardzības principu visām dalību valstīm dzīvnieku aizsardzības jomā. Jā, paldies. Es um, pavadīju ļoti ilgu laiku dzīvnieku tiesību aizsardzībā. Pārzinu šo jomu un uh, cilvēki beidzot sapratuši, ka uh, apmierināts dzīvnieks ir kvalitatīvs dzīvnieks. Un daudz pasākumu ir īstenot, lai uzlabotu situāciju. Es saprotu, ka jūs atsimedzot runājat par eh, dzīvnieku labturības normām Zviedrijā. Es saprotu jūsu bažas, un es domāju, ka mums ir jāsadarbojās, lai atrisinātu uh, Eh, šo specifisko Zviedrijai jautājumu, ko jūs esat pieminējusi man arī iepriekš. Es vēl neesmu komisārs, bet ja es kļūšu par tādu tuvākajā nākotnē, tad noteikti esmu gatavs sadarboties ar jums, lai skatītos, kā mēs varam eh, harmonizēt dalību valstīs atbalstu dzīvnieku labturības situācijas uzlabošanai. Paldies, saka priekšsēdētājs, nākamā runātāja kārta. Budas kungs, lūdzu. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar desemnat. Paldies, priekšsēdētāji. Komisāra kandidāts 2012.13. gads nāca ar nozīmīgām reformām lauksaimniecībā, piemērojoties jaunajiem apstākļiem, Lau tomēr nav atrisināta problēma lielajās, lielajās atšķirībās starp tiešiem maksājumiem dalībvalstīs. Maksājumi, ko saņem lauksaimnieki austruma valstī, austrum Eiropas valstīs, ir krietni zemāki. Likumdošanas pakets stājās spēkā 13. gadā, un tā norāda, ka šiem maksājumiem ir jābūt augstākiem. Tomēr atšķirības vēl aizvien pastāv, un tas vedina uz nevienlīdzību starp lauksaimniekiem, ņemot vērā vēl Krievijas aizliegumu. Es gribētu dzirdēt, vai jūs esat iecerējis termiņus, kad tiks palielināti tieši maksājumi, vai arī ir paredzēti citi atbalsta pasākumi Eh, dalību valstu lauksaimniekiem. Well, very... Manuprāt, ir ļoti grūti atrisināt šo jautājumu vienā piegājienā. Es domāju, to jūs konstatējat arī savās diskusijās, jo katram dalību valstī bija ļoti liels atšķirības, cik ātri šo konverģents var veikt un cik strauji tā būtu jāīsteno. Es zinu, ka Latvijai, Lietuvai, Igaunijai citām Austrumēropas valstīm ir ierobežot pieaugums, tur bija ierobežojums, cik var saņemt. Uh, viena nosacījuma ir rietumu valstīm. Es saprotu, ka jūsu dalību valstīm Eiropas austrumos bija sarežģīta šī situācija. Bet tāpat laikā ir jāatzīst, ka progress ir panākts attiecībā uz dažām valstīm, kurām līdz šim bija ļoti zemi šie maksājumi. Paskatīsimies vispirms, kā līdzšinējie pasākumi tiks īstenot, un paskatīsimies arī, cik lielu iespaidu atstāja elastīgumu pa pasākumu, kas tiek piešķirt dalību valstīm šī brīvība e, elastīgi reaģēt. Un tad saņemot šos datus, mēs varēsim vidējā termiņā pārskatīt reformu, kopēja lauksnes politikā, un Redzēsim, eh, kas ir sasniegts ar šo reformu. Galu galā jūs atceraties, bija tūkstots, vairāk kā tūkstots grozījumu KLP tiesību aktos, un tur bija jāatrod kompromiss līdzsvars, bet no statistikas varat redzēt šos skaitļus, eh, kas liecina, ka progress ir sasniegts, un, protams, dalību valstīm ir eh, atšķirīgs viedoklis par to, cik šis progress ir liels vai mazs. Paldies! Noihils kundze. Jā, paldies. Es šodien runāju Eiropas bišu vārdā. Bišu audzēšanā ir vislielākais eh, resurs, kas mums var dot ieguldījumu lauku reģionos. Tas uzlabo arī vidas situāciju. Bites jums uzdod trīs jautājumus. Vai jūs bioloģiskās daudzveidību atbalstīsiet, vai jū, viņas jautā tālāk jums, respektīvi bites, vai jūs garantēsiet, ka neonikotinoīdi eh, un citas indas eh, netikas, netiks eh, izmantots ap, miglošanā, jo tikai veselīgas bites var labi strādāt. Vai jūs, un tas ir trešais bišu jautājums, garantēsiet eh, no ģēmo brīvus eh, teritorijas. Un eh, pēc cik ilga laika tiks pārbaudīts, kā ir ar bišu veselību. Kā jūs zināt, jau daudzas gadus kopējā lauksainicības politika ir apgal, ap, atbalstījusi biškopības sektoru dažādiem pasākumiem, atbalstot medus ražošanu un biškopību kā tādu. Uh, Pašreizējās, eh, pašreizējā plānošanas periodā tiek īstenots vairākas programmas, un es saprotu, ka pēdējos gados eh, pesticīdu autorizācijas process ir stiprināts, prasot, eh, sti ievērot stingrākas prasības, jauni noteikumi pesticīdu izmantošanai, attiecībā arī uz ierobežojumiem. Jāsaka, jauna pārvaldība tā skaitā jaunu metožu izmantošana arī tiek veicināta. Šī stratēģija papildina to instrumentu klāstu, kas KLP ir pieejams bioloģiskās daudzveidības uzlabošanai. Neokatonīda eh, aizlieguma eh, jautājums ir Digi Sanko atbildības jomā. Eiropas komisijai ir apņēmusies ierobežot šos produktu izmantošanu. Vēlākais pēc diviem gadiem komisija izvērtēs situāciju, ņemot vērā zinātniskos datus, un tikai tad uh, mēs varēsim arī reaģēt uh, un pateikt, uh, ko un kā mēs mainīsim. Petir kundze. Hogan, Sleve posebice mladih i onih srednjih. Eh, Priekšsādētāji, eh, Hogankungs, ļoti daudzi cilvēki no valstī pametuši lauku vides, eh, devušies uz pilsētām, un, lai aizskavēt cilvēku aizplūšanu no laukiem. Mums ir jādomā par eh, labākām infrastruktūrām un citiem atbalsta pasākumiem. Ko jūs esat iecerējis darīt, lai varētu paturēt cilvēkus laukos pretie? lai varētu nodrošināt pārtiks ražošanu, patiesu mūsu vidas aizsardzību. Domāju, ka lauku iedzīvotājiem ir jāsaņem pienāt, attiecīgs atalgojums un vai jūs esat iecerējis tiešo maksājumu iespēju vidas aizsardzībai lauku vidē. Paldies! Nu, jā, šķiet jau ir šāds atbalsts ar tiešiem maksājumiem un ekoloģizācijas pakalpojumiem, pasākumiem, turklāt arī lauku attīstības programmā. Agrivides, agrovides eh, pasākumu lielā mērā tieši lauku reģionos, tātad eh, programmās jau ir iestrādāti šādi atbalsts, šādas atbalsts iespējas, lai, atbalst, lai atbalstītu tos mēģus, ko jūs nu pat runājat. Papildus lauku attīstības pakalpojumiem programmai, turklāt arī šis līderības, eh, pie, līderības pieeja ekonomikas attīstībai un tā tālāk pamat pakalpojums sniegšanai virkne pasākumu. Un katrai dalībvalstī eh, bija jāiesniedz plāns komisijai. Mēs šobrīd tos visus skatām un vērtējam, viņi šobrīd tos skat un vērtē, nākamnedēļ jādod atbilde. Uh, uz dažādu veidu jautājumiem un izmeklēšanu un tā tālāk. Bet viena no problēma, ar ko sastopas dalībvalstis, ir tas, kā lauki iedzīvotāji un jaunieši, kuriem šobrīd nav īsti Eh, nu, darba vietu un darba iespēju, kā viņi saņems finanšu līdzekļus, lai varētu nodrošināt atbilstīgo līdzfinansējumu tiem pasākumiem, ko atbalsta arī Eiropas Savienība. Un tāpēc es strādāšu kopā ar Eiropas Investīciju banku un finanšu iestādēm, lai pārliecinātu, lai, lai domātu par to, kā nodrošināt papildus finanšu atbalstu eh, lai šie pasākumi programmu ietvaros varētu tikt īstenot, lai radītu tur darba vietas lauku, lai radītu šo no, uzņēmēju darbību lauku uh, reģionos un radītu tādu lielāku dzīvīgumu tieši lauka apvidos. Dziękuję. Tak, niektórzy już twierdzą, że wspólna polityka rolna staje się polityką rolno-środowiskową. Tiek teikts, kā lauksaimniecības politika kļūst arī par vidas politiku. Brannenkungs. Uh, Paldies priekšādātāji Hogan kungs. Nu jā, pēdējā stundiņa. Jums divas stundas jau esat izturējis. Priecājos dzirdēt jūs ievadvārdos, ka jūs minējāt to, cik svarīgi samazināt CO2 emisijas lauksaimniecībā intensīva lauksaimniecība Eiropā ir izraisījusi diezgan ļoti lielu augsnes virskārtas eroziju. Tā rezultātā vietām ir arī ļoti būtiski plūdi bijuši Lielbritānijā šodien, piemēram. Vai jūs plānojat eh, darīt visu, lai pārliecinātos, ka lauksaimniecības prakses, kas saistītas uz aug ar augsnes aizsardzību, tik ievērtotas atbilstīgā kārtā, un vai nāksiet klajā ar jauniem pasākumiem, kas ļautu spēcināt uh, lauku zemju pretoties spēju tādām lietām kā plūdi? draudiem. Jā, šis jautājums ir ārkārtīgi svarīgs. Būtiski līdzekļi jau ir izmantoti tieši šādiem mērķiem, agrovides pasākumu ietvaros un tam līdzīgi, bet jā, es varu apņemties darīt visu, kas manos spēkos, lai uzlabotu situāciju, vēl arī izmantojot ūdens ietvaru programmu tas ir kaut kas tāds, kas ir būtiski kopējai lauksaimniecības komitejai un arī agri komitejai pārliec, lai pārliecinātos, ka augsne un ūdens, kas ir šie resursi, kur, kur daudz, kur Eiropā pietrūkst, tiek uzskatīt par nedalāmu kopējās ilgspējīgās lauksaimniecības daļu. Uh, Tostarp arī pārtiks ražošanā es jau minēju skaitļus. 40% no, no augstas, 45% ūdens resursu tiek apdraudēti, un arī manā paša valstī jau tika īstenot pasākumi. Daudz bija pret to, daudzi saka, lūk, mēs zinām, kur ir ūdens resursi, mēs zinām, kā tad tos aizsargāt, bet es domāju, ka tas ir viss vēl jāuzlabo, un es pilnīgi noteikti šo politiku turpināšu. Paldies! Un pāriem pie nākošās jautājuma kārtas vārds eh, deputātei Rensai Garcijai. Paldies, priekšsēdētāji. Komisāra kandidāti. Es gribētu dzirdēt jūsu sacīto par uzlabošanos eh, pārtiks ķēdēm un konkrēti par augļu dārzeņu jomu. Es, jūs runājāt par vienkāršošanas pasākumiem 15. gadam. Es gribētu papildus lūgt ne tikai vienkāršošanu, bet arī uzlabošanu, kā arī risinājums krīzes situācijām. Un otrais jautājums, Hogan kungs regulā par um, ultraperifēriem reģioniem. Vēl aizvien nav skatīts. Šis ir ļoti svarīgs jautājums mums. Un arī komisārs Čolos nāca klajā ar priekšlikumu šajā sakarā, bet nekas netika pabeigts. Vai jūs esat iecerējis jaunas priekšlikumus attiecībā uz ultraperifēriem reģioniem? Paldies! I, I do understand that there was a Jā, es saprotu, ka tika izstrādāta arī politika attiecībā uz visatālākajiem uh, reģioniem. Un tā, protams, jau tika paredzēta līgumu, iet, līguma ietvaros. Uh, kas tika pieņemta pirms daudziem gadiem, bet īpaši tas attiec arī uz salām. Zinu, ka šobrīd notiek pārskatīšana un par to gatavo, tiks gatavots arī ziņojums. To piedāvāšu 2015. gadā šai komitejai. Tas pilnīgi noteikti nozīmē ar to, ka būs tādas jomas kā programma Portugālē tiešais atbalsts piena ražošanai, ņemot vērā transportēšanas enerģijas izmaksas un viss šit citu šīs tradicionālas izmaksas, kas e, rodas produktus un preces importējiem no šiem attālajiem reģioniem salām uz ciedzem. Tālāk. Par tirgus instrumentiem mums ir vesels instrumentu e, rīku kopums. piemēram, lūk, šie intervences instrumenti, ja Mm, tirgulēšanas instrumenti, ja kāds konkrēts produkts sastopas ar krīzi, tas viss ir ļoti delikāti, jo, protams, ģeopolitiski problēmas šobrīd pastāv un tā šie instrumenti būs jāizmanto tos. Pilnīgi noteikti izmantosim visā pilnībā. Čolas kungs jau norādīja, ka būs papildus atbalsts, bet viņam vēl ir jādabū līdzekļi priekš tā. Uh, Viņš sastopas, protams, ar spiedienu no budžeta ģenerāla direktorāta puses. E, ir jāpārliecinās, lai budžets būtu līdzsvarots, un tāpat laikā mēs rodam mehānismu, kas ietilpst mūsu rezervi summās, lai varētu tomēr šo papildus atbalstu nodrošināt un ražotāji tiktu aizsargāti. Bardzo dziękuję. Proszę pana posła, pan poseł Rebega. Paldies. Nākošais runātājs deputāts Rebega. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs um, esam šobrīd saskārušies ar krīzi, konkrēti ar Krievijas embargo. Un lai atrisinātu situāciju un lai neradītu e, nelojālu konkurenci. Jūs atbalstījāt darbvietu radīšanu, kas varētu novest pie pretējā, pie darbvietu samazināšanas. Vai jūs esat iecerējis darīt kaut ko, lai veicinātu eksportu ārpus Eiropas Savienības saržu? finansiāla atbalsta pasākumiem, un varbūt mums nevajadzētu gaidīt gadu līdz risinājumam, jo mēs varam gaidāt, bet ražotāji to nevar darīt. Piekrītu. Piekrītu, ka ražotāji nevar gaidīt. Šajā ļoti sarežģītajā finanšu situācijā komisārs jau ļoti strauji rīkojies, un to varēja darīt tāpēc, ka KLP reforma tika īstenota augustā. Komisārs Čolas šobrīd cenšas pārliecināties, ka tiek veikt arī tālāki pasākumi. Viņš jau paziņo par šiem 165 miljoniem eiro atbalsta. Kā tas tālāk tiks sagatavots, no kurien šie līdzekļi nāks, tas būs diskus, di, diskutējums jautājums. Tas nav vienkārši jautājums, bet es saprotu, ka tā ir problēma. Es esmu skaidri norādījis to arī iepriekš ka pa, palielināts budžets 2015. gadam vajadzētu eh, tik, tam būtu jābūt paredzētam dažādiem tirgus veicināšanas pasākumiem 200 miljonu eiro pārtiks pro, precēm tieši eksporta veicināšanai, piedā, mēģinot meklēt jaunas tirgus iespējas, lai samazinātu spiedienu, eh, kas rodas no pašais tradicionālajiem tirgiem šajos problēmas kartajos eh, elementos. Kā jau teicu iepriekš, Izmantosim visus instrumentus, kas ir mūsu rīcībā - bēstniekus, organizācijas, palīdzību no citām valstīm, lai radītu jaunas tirgus iespējas, lai samazinātu atkarību no pašreizējiem, nu, tādiem riskantiem tirgiem. Es saprotu, ko jūs sakat, tas ir ļoti saržģīts jautājums, un tas, protams, pavisam tūlītēji ietekmē ražotājs un komisija, tad cenšas arī kaut ko darīt kolēģijā šobrīd notiks apstiprināšana, 15. oktobrī par to tiks runāt, un tad, kad redzēsim, kā tas tīri budžeta ziņā izplānojas, tad varēs rīkoties tālāk un redzēt, cik strauji iespējams rēģēt. Bardzo dziękuję. Pan poseł. Paldies. Nākošais runātājs Melo. Paldies, komisāru kandidāts. Es vēlos uzdot jautājumu pār paudžu nomaiņu lauksaimniecībām. Jo Šobrīd ir viens 35 gadus vecs lauksaimnieks uz deviņiem uh, krietni vecā gadagājuma lauksaimniekiem. Tāda pat situācija valda vairākās Eiropas valstīs. Viens 35 gadnieks uz deviņiem 50 gadniekiem. Komisijai ir daudz jādara, lai veicinātu paudžu nomaiņu lauksaimniecībā. Tas ir nozīmīgi arī labai nodarbinātības un teritorijas pārvaldei. Ko jūs esat iecerējuši šajā sakarā darīt? uz jums noteikti tiks izdarīts spiediens budžeta sakarā. Kāda būs jūsu nostāja tad, kad būs runa par KP pali budžeta palielināšanu? To... Nu, protams, darīšu visu, kas manos svēkos, lai šos budžeta līnijas ievērot, bet domāju, ka mēs varam, nu, sviru ziņā gūt papildus līdzekļus, runājot ar citiem komisāriem, tīpaši apvārsnes 2020 ietvaros, ir arī tādas jomas, nu, finanšu ziņā, kur ies, vajadzīgs izmantot finanšu instruments, lai radītu jaunas darba vietas, lai palīdzētu tiem cilvēkiem, kas šobrīd finanšu krizē sastopas ar grūtībām līdzekļu saņemšanā no uh, finanšu iestādēm dažādiem šādiem projektiem. Tie ir jautājumi, kas rada problēmas tieši šobrīd īpaši jaunajiem lauksaimniekiem kuriem nav nekāda uzkrāta kapitāla un kuriem nav konkrēta attiecība vēl ar finanšu iestādēm. Nu, vispārīgi uh, E, mums ir jāmēģina tas risināt. Mums ir vajadzīga šī struktūra reformas Eiropas Savienībā kopumā attiecībā uz lauksaimniecību. 69% no visiem lauksaimniekiem ir ar mazākā 5 hektāriem zemes. Tā, tas ir tas skaidrs. Daudz no viņiem ir vecāku gadagājumu, un tāpēc es patiešām piekrītu, ka ir jādara kaut kas, lai mudinātu radīt partnerības piemēram, jo, ja atbalsts tiek piešķirts vecākiem gadagājiem cilvēkiem, tad tas nekādā gadījumā ne, nu, neliek viņiem, tā teikt, pamazām nodot saimniecību jaunajiem. Nē, par to jādomā. Reizēm tas ir tāds kultūras jautājums, mentalitātes jautājums. Mums ir jāspēj arī, nu, remdēt šo vecāku gadagājumu cilvēku bažas, ka tajā brīdī, kad viņi nodos saimniecību jaunajiem, viņu pasaulē un dzīvē tāda, kā viņi to pazīst, nu, pienāks gals. Uh, 25% taupaps, uz ko uzstāja parlaments, tas arī vēl ir KLP reformā iekļauts šie līdzekļi. Nākošais runātājs deputāts Kaputo. Paldies, priekšsēdētāji! Komisāra kandidāti! Vienu argumentu ļoti bieži aizmirst lauksaimniecības nozarē, kas, manuprāt, ir būtisks, un tā ir izpēta un inovācijas. Lauksaimniecības izpēta Eiropā ir ļoti fragmentēta, lielākā daļa pasākuma attiecas pam uz pamatpētījumiem un nevis uz konkrētām aplikācijām lauksaimniecībai. Vajadzētu savstarpēji bagātināties un nodrošināt patiesu konkurētspēju, ņemot vērā sabiedrības mažas vides ziņā. Ko jūs esat iecerējis darīt, lai veicinātu izpēti inovāciju Eiropas lauksaimniecībā īsā un vidējā termiņā? Piekrīt jums tajā, ka zināšana nodošana, pētniecība un novatorisms ir izšķirīgi svarīgi faktori, lai uzlabotu ražot spēju produktivitāti tajā brīdī, kad ir tik ierobežot resursi. Pas, pastāv arī uh, šīs sabiedrības izaicinājumi. 3,85 miljārdi eiro paredzēts šīm, šiem sabiedrības izaicinājumiem, problēmu jautājumiem, bet šajā programmā tiek runāts gan par, gan par eh, agro pārtiku, gan arī par kuģniecību, zvejniecību, tātad šis, šie līdzekļi sadalīsies uz vairākām jomām. Bet domāju, ka mēs varam izmantot varbūt tieši apvārsnes 2020 pētniecībai un novatorismam, tādā veidā palīdzot lauksaimniecības sektoram, palīdzēt palīdzot izglītot jauniešus e, un tādā veidā virzīties uz priekšu, palīdzot jauniešiem e, nakt klējā ar jaunām idejām, jauniem priekšlikumiem, novatorismu pētniecību šajā laikā, kad resursu ir arvien mazāk. Es katrā ziņā labprāt atbalstītu pasākus tieši šādiem mērķiem. Lauka attīstības programmās arī ir iekļaut zinām instrumenti, kas var nodrošināt atbalstu lauciniekiem, lai veidotu partnerības, tieši novatoriskas partnerības Un mēs ar parlamentu noteikti sastrādāsimies, lai pārliecinātos, ka ir tādas programmas, ko varam piedāvāt dalību valstīm, lai palīdzētu jaunošiem, kur var strauji izmantot līdzekļus, novatoriski sasniegt mērķus, par kuriem jūs nu pat runājām. Un mēs pārējām pie desmitās jautājuma kārtas. Sērdos kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Ungārijā ir pietiekami daudz resursu apūdiņošanai, un es gribētu lūgt komisijas atbalstu eh, mērķu sasniegšanai. Trīs jautājumi. Pirmkārt, vai jūs Eh, piešķirt lielu nozīmi eh, apūdeņotas lauksaimniecības zemes paplašināšanai, otrkārt papildus lauku fondam. Kādi vēl fondi tiks izmantoti, lai izveidot jaunas eh, apūdeņošanas sistēmas? Un treškārt, kādi papildus pasākumi tiks paredzēti, lai E, veidotu jaunas sapūdeņošanas sistēmas lauku attīstības investīciju ietvarot. Jūsu jautājums ļoti labi atspoguļo šo konfliktu starp Ziemeļa Eiropas valstīm un Dienvidu Eiropas valstīm. Valstīm, kur ūdens ir ļoti svarīgs, kur ir vajadzīgi papildus pasākumi, lai nodrošinātu ūdens klātbūtni pārtiks ražošanā. Atsevišķās dalībvalstīs un reģionos tas ir ļoti labi zināms. Viņiem šobrīd ir pirmo reizi iespēja atbalstīt investīcijas irigācijas apūdeņošanas sistēmās. Tas ir jauns finansiāls atbalsts, kas tiek piedāvāts lauksaimniekiem. Viņi var izstrādāt priekšlikumus, iesniegtos lauka attīstības programmas projektu konkursos un tur tiek runāts lūk par apodiņošanas iekārtām, saimniecību, Eh, līmenī ir tiek runāts par lielākām infrastruktūrām, par pašreizējo eh, iekārtu uzlabošanu, jaunu veidošanu. Tāpat arī novatoriskas investīcijas, protams, šeit jāizpild zinām nosacījumi Un šie nosacījumi pieliks punktu neskaidrībai, ko ar ko noteikti sastapās arī jūs vēlēšanu apgabala iedzīvotāji. Te ir, lūk, jāievēr, jāatcerās arī ūdens ietver direktīva par to, ka, lūk, šīs apoddaņotās platības diezgan atbilstīgā veidā tiek iekļauts kopējos zemes teritorijās un valstīs, kur ūdens klātbūtne ir problēma, nosacījumi ir daudz e, striktāki. Es ceru, ka dalība valstis šos elastības elementus pieņems tā, lai tālāki e, reģioni varētu tikt iekļauti pārtiks ražošanas aktivitātēs. Paldies, un nākošais runātājs deputāts Saņī. Paldies, e, priekšsēdētāji. Komisāra kandidāti. Mēs šodien daudz runājam par to, kā darbojas KLP. Varbūt mums vajadzētu parunāt arī par KLP mērķiem. Ja es pareizi saprotu, šķiet neesam vienīgais kopīgā lauksaimniecības politika, galvenokārt ir iecerēta, lai saražotu pietiekami daudz pārtikas par saprātīgām cenām Eiropā. lai 500 miljoniem eiropiešu pietiktu pārtuks. Diemžēl 100 e, miljonu eiropiešu cieš no nepietiekama uztura. Ungārijas valdība ir noteikusi 27% nodokli pār tikai. Vai jūs to zinājāt? Pārtiks cenas un pārtiks drošība ir sociāls jautājums, ir tīpaši esošajos apstākļos, un cilvēki grib izmantot savas sociālās tiesības. Vai jūs izjūtat atbildību pār šo jautājumu, un kādi pasākumi no jūsu puses sekos, lai risinātu nepietiekamu uzturu jautājumus Eiropā? Kā bijušais vides ministrs Īrijā, piedalījos klimata pārmaiņu sarunās, kur eh, pārtiks trūkums bija viens no aktuāliem jautājumiem. Tas bija pirms diviem gadiem. Es ļoti labi saprotu šo motivāciju jautājumam, kur jūs uzdevāt. Tas ir ļoti svarīgs jautājums, kuru daudzi cilvēki ignorē diskusijās par pārtiku. 870 miljoniem iedzīvotāju visā pasaulē trūkst pārtikas. Kaut arī mēs zinām, ka uz planētas kopumā pārtiks apjoms ir pieejams. Par nodokļu jautājumiem es nevaru iejaukties, un es domāju, jūs to zinat. Protams, kas ir politisko prioritāšu jautājums attiecīgajai dalību valstī, uzlikt lielāks nodokļus eh, pārtikai vai ne. Daudzās dalībvalstīs eh, pārtika netiek apliekta ar augstākiem nodokļiem. Bet es domāju, Es neizteikšu komentārus par fiskālo politiku konkrēta dalību valstī, bet pārtiks trūkuma jautājums man ir ļoti svarīgs. Mums ir nepieciešams arī e, diversificēt tirgus, lai veicinātu eksporta iespējas, kaut kur vajadzēs arī palīdzību, e, jāiesaista ārlietu joma, multinacionālismu aspekts, bet es esmu gatavs nodrošināt harmonizēšanu, vienkāršošanu, birokrātijas mazināšanu, lauksaimniecības produktu ražošanā, patērētāju tiesību stiprināšanu un ievērošanu. Un tagad mēs pārējām pie 11. jautājumu eh, bloka un vienīgais jautājumu uzdod deputāts Kaļinovskis. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Šodien bija jāatbild uz ļoti daudziem jautājumiem par Krievijas embargo, par konkurētspēju, par maksājumiem, kas nav vienā līmenī visur. Mans jautājums ir par to, kāda ir jūsu attieks pret pirmās paudzes biodegvielu, kurai bija domāta, lai mazinātu CO2 izmešu skaitu, radītu darba vietas un papildienākums lauksaimniekiem. Tomēr. Mm tirgu ir aizvien vairāk biodegvielas no trešajām valstīm, un pirms kāda laika komisija piedāvāja samazināt biodegvielas izmantošanu transportā. Ko jūs domājat par bioloģijas, lauks, bioloģiskās degvielas ražošanu, kurai sākotnēji vajadzēja mūs atbalstīt? Vai jūs domājat, ka tiks izmantotas izēvielas no Eiropas Savienības vai trešajām valstīm? Manuprāt, debatēs par biodegvielu pēdējos gados ir notikusi liels izmaiņas. Cilvēki bija ļoti entuziastiski par biodegvielas ražošanu pirms desmit gadiem. Kā īrijas parlamenta deputāts es atceros, ka bija eh, no draugiem zaļajā partijā atceros lielu lobēšanu Situācija mainījās, kad uh, tika konstatēts, ka tādējādi mazinās pārtiks ražošana. Līdz ar to ir nepie, nepieciešams atrast līdzsvaru. Biodegviela ir alternatīva, kur ir iespējams īstenot eh, daudz svarīgu iniciatīvu saistībā ar atjaunojumiem energoresursiem un vidas un klimata jomā ir jāņem vērā atjaunojamo energoresursu aspekts. Ja mēs nedažādosim e, savu energoavotu klāstu, tad var, varam nonākt arī citās problēmās, ne tikai saistībā ar pārtiks apgādi. Līdz ar to Junker kungs ir um, e, licis man atskaitīties diviem vicepriekšsarētājiem, Katainen kungam kā arī Slovenijas komisāram par enerģētikas savienību. Tā kā šīs lietas viss ir savstarpēji saistītas, mums ir nepieciešams horizontāli organizēt debatas par to, kā mēs varam panākt gan mērķus pārtiks apgādes drošībā, gan arī energoapgādes drošībā.